Dear colleagues, please. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas un sāksim mūsu sanāksmi. Pieņemsim darba kārtību. Darba kārtība ir grozīta, ņemot vērā nesenos notikumus grīz, Grieķijas krīzes sakarā. Mēs Nospriedām, ka ir nepieciešams arī komitejas līmenī noturēt diskusijas par Grieķiju. Līdz ar to mēs ierosinām grozīt rītdienas darba kārtību, lai iekļautu debates par krīzi Grieķijā un neseno notikumu gaitu pēc Eurosamita un citām sanāksmēm kas bija noturēts par šo tematu. Vai varu pieņemt, ka darba kārtība ir apstiprināta? Labi, paldies. Vēlos oficiāli sveikt mūsu vidū Luksemburgas finanšu ministru Piera Grameņā. Es esmu sveicināts Ekon komitejā. Viņš ir pieņēmis mūsu uzaicinājumu prezentēt Luksemburgas prezidentūras prioritātes mūsu komitejas darba jomā. Kā jau jūs zināt, ir virkne tematu, par kuriem notiks trialogu Luksemburgas prezidentūras laikā. Daži no šiem tematiem ir ļoti svarīgi, tāpēc ir labi sākt diskusijas uzreiz par šiem jautājumiem ar Pjeru. Ir arī citi plašāki jautājumi. Vakar Ekofin padome apstiprināja padomi specifiskās rekomendācijas, tika noturēts arī debats par eh, priekšstādātāju vietnieku ziņojumiem, un tas, protams, pievērsās arī Grieķijas krīzei. Mēs varētu apspriest arī šos temats šodienas viedokļu apmaiņu laikā. Tūlīt padošu vārdu Luksemburgas finanšu ministram Gramēņas kungam lūdzu vārds jums, un tad būs parastā jautājuma un atbilžu kārta. Presidente, uh, dear, dear members eh, of the econ. Labdien, dārgie kolēģi, ekon komitejā esmu pagodināts jūs uzrunāt šeit, lai jums pastāstītu par Luksemburgas prezidentūras prezidentūrām. Jūsu apņemšanās būs nozīmīgi, lai mēs varētu panākt izvirzītos mērķus. Tātad ceru, ka varēs veiksmīgi sadarboties Eiropas vispārējās interesēs un Eiropas ekonomikas labā. Mēs vēlamies panākt uh, ekonomisku apvesļošanos, kas būtu ilgspējīga un radītu darba vietas. Lai to panāktu, manuprāt, mums ir jāsaist pretī pieciem izaicinājumiem. Šie pieci izaicinājumi nekļūst pieejamāki, tāpēc, ka beidzot nedaudz Eiropā kopš šī sākuma novērojama izaugsme. Līdz ar to aplēses ir mm, bijušas mazākas nekā reāli. Tātad e, stagnācija vairums, vairumā ES valstu e, tomēr turpinās. Eh, ir daži faktori, kas ietekmējuši nelielo izaugsmi, zemā naftas cena, vēl var domāt arī par mūsu mājasdarbu izpildu ar Banku Savienību un citiem instrumentiem, kas mums ir palīdzējuši pēdējo pāris gadu laikā. Un tomēr mums ir pieci izaicinājumi, kurus vēlos pieminēt. Pirmkārt, pārāk daudz cilvēku nevar atrast darbu. Otrakārt, pārāk daudzi uzņēmumi nevar piesaistīt pietiekamu finansējumu un investīcijas, lai kļūtu konkurētspējīgi. Treškārt, ar vien ir trūkumi mūsu ekonomikas un monetārajā savienībā. Ceturtkārt, daudz jautājumu vēl jāatrasina fiskācijas lomā. Un piekārt, ir jautājums saistīts ar klimatu pārmaiņām. Pievērsīšos šiem tematiem. Mans nodoms bija sākt ar nodokļu sistēmu, ja taksāciju, jo tā ir viena no, no manām, ja nu ne pati galvenā, tad tomēr prioritātēm šai prezentūrā, taču skaidrības labad ir mm, labāk sākt ar ekonomisko pārvaldību. Šis temats, protams, ir visu prātos Eiropas pusgads šim gadam beidzās vakar, noslēdzoties ekofina sanāksmei. Tad šis pusgads eh, noslēdzās. Visām valstīm tagad ir savas specifiskās rekomendācijas, pamatoties uz parastajiem mūsu trījiem izaugs stratēģijas pīlāriem. Pirmkārt, finansiālā stabilitāte, budžets piesardzība. Otrakārt, produktīvs investīcijas. Jūs zināt, ka uzsvars uz investīcijiem ieguldījumiem ir daudz izteikstāks kopš pievaras gružiem stāsies jaunā komisija. Treškārt jānodrošina, uh, lai globālā konkurētspēja Eiropā palielinātos pateicoties struktūrā pārmaiņa. Bieži vien eh, Eiropas pusgada trūkums ir īstenošanas trūkums. Es zinu, ka šis temats eh, jums ir būtisks. Mums ir jānodrošina, lai īstenošana kļūst eh, veiksmīgāk, lai palielinātu mūsu izdevums potenciālu. Es arī gaidīšu Darījušo Zapī kunga ziņojumu. Šis ziņojums tiek sagatavots tieši par īstenošanu. Šis ir ļoti svarīgs temats. Un Ekofin to izskatīs gada izaugsmes pētījumu sakarā pēc mūsu sešu mēnešu ilgušās prezidentūras. Tagad vēlos pievērsties elastības jautājumam stabilitātes un izaugsmes paktā. Par šo tematu gadu laikā ir daudz spries, darbs turpināsies. Mūsu prezidentūra un arī jūs, esmu pārliecināts, eh, cieši sekosiet notikuma attīstības gatai šajā jautājumā. Darba grupa ar šo lietu strādā. Mums jau ir plāns, cik bieži sasauksim šīs grupas sanāksmes. Vēl vēlos sacīt, ka mēs ļoti cieši skatīsim ziņojumu, kuru ir sagatavojis jūsu komiteja par pārvaldības ietvaru divu tiesību aktu pakotnes un sešu tiesību aktu pakotnes kontekstā. Tas izpaudīsies daudzos eh, tālākos soļos, par kuriem pat labam domā padome. Pievēršoties tagad visam investīciju jautājumu lokam. Esmu gandarīts sacīt, ka šajā jomā, tāpat kā daudzās citās jomās, Latvijas prezidentūra ir paveikusi lielisku darbu, nodrošināt, ka ļoti neilgā laikā Mēs varējām vienoties par juridisko ietvaru un arī par finansiālo ietvaru tam, kas tiek devēts par Junkera plānu, saucamais FC strateģiskās, strateģisko investīciju fonds. Un šī gada otrajā pusē mūsu uzdevums būs nodrošināt, ka ātri tiek apstiprināts delģētais akšējomā, kas ir gaidāms. Visi atzīst, ka šis, šim Junkara plānam būtu jādarbojas kā uh, svirai, kas veicinātu privāto investīciju piesaisti pateicoties Eiropas investīciju bankas un komisijas sniegtiem garantijām. Tagad vēlos pievērsties otrajam tematam - ekonomiskā pārvaldība un jo īpaši ziņojums par eh, ekonomiskās monetārās savienības padzināšanu. Es tikai vēlos šeit norādīt, kā atgriezīšos pie šī tēmata vēl savos noslēguma vārdos un sasaistīšu to ar pēdējo pāris dienu laikā Grieķijas krīzes sakarā notikušo. Protams, ka šis temats ir ļoti saistīts ar stabilitātes un izaugsmas faktu un visiem eh, paktu un visiem Eiropas pusgadu jautājumiem. Trešais temats ir finanšu pakalpojumi. Mēs esam pieņēmuši lēmumu kapitāla savienības panākšanu, izvirzīt kā savu galveno mērķi mūsu prezidentūras laikā. Mums bija padziļināts uh, apspriest par to Rīgā, Ekofin padomē. Esmu priecīgs, konstatēt, ka visi saskata, ka šis temats ir svarīgs un ka arī kapitāla tirgu aptvērums ir ļoti liels. Ir vēl kādi vidustermiņa, ilgtermiņa mērķi, kas ir jāņem vērā. Mums būtu jāspēj arī koncentrēties uz kādiem viegli sasniedzamiem mērķiem šajā jomā. Tātad strādāsim ciešā sadarbībā ar Eiropas komisiju, kas iesniegs divas direktīvas šai jomā sākot no rudens. Viena direktīva būs par perspektīvām, te mērķis būs um, atvieglot maziem vidējiem uzņēmumiem piekļuvu finansiāliem tirgiem. Manā skatījumā tas vainagotos ar vairākām plašākām investīcijām un izaugsmi Eiropā. Otrā direktīva arī tiks sagatavot rudenī. Tā būs par uh, vērtspapīru izsniegšanu. Un šeit mērķis bez šaubām ir panākt ātru, augstas kvalitātes, caurskatāmu vērtspapīru emitēšanu. Bez šīs kapitāla tirgu savienības, neaizmirsīsim visu jautājumu loku, pie kuriem norisinās darbs arī jūs parlaments, strādājot kopā ar padomteis, vēlos pieminēt uh, pamatrādītāju, benchmarks regulēju, regulu. Šodien, ja nemaldos, par to notiek trialogs arī apdrošināšanas uh, eh, direktīvu. Ir notikusi sanāksme kas arī pavisam pirms dažām stundām beidzās ļoti labi. Tas jautājums tad nonāks koreperā pirms mēneša beigām. Un tad vēl tiesība akts, par kur notiek diskusijas banku struktūrālā reforma. Protams, ka šis jautājums vēl nav atrisināts, bet tas ir sarežģītāks un to nevar atrisināt tuvāko nedēļu laikā. Mums ir paveicies Tā ziņā, ka uh, Latvijas prezidentūra panāca ko tādu, par ko sākotnēji uh, bija grūti panākt konsensus pēdējā ekofinā. Mums izdevās vienbalsīgi pieņemt nostāju par banku struktūru reformu. Tas bija negaidīts, bet tie bija labi jaunumi. Līdz ar to varam doties tālāk un noturēsim trilogus ar jums tikko jūs būsiet izstrādājuši savu kopīgo nostāju. Tagad pievērsīšos ceturtajam tematam - nodoklis, politika. Es jau pieminēju, ka tas ir svarīgs temats mūsu prezidentūras darba kārtībā. ES dalībvalstīm ir um, problēmas ar budžeta ierobežojumiem, līdz ar to nodokļu iekasēšana ir absolūta prioritāte šai ziņā arī pastiprināsim krāpšanās ar nodokļiem apkarošanu. Mūsu lielākais izaicinājums arī mērķis ir panākt politisku un vārdisku direktīvas par automātisku spriedumu apmaiņu uh, Uh, pabeigšanu. Es redzu, ka šis jautājums nevirzās priekš ļoti ātri. Mums jau mūsu prezidentūras laikā ir noturēts dažas sanāksmes par šo tēmatu. Tā vietā, lai gūtu vairāk skaidrības, ar vien vairāk problemātiskus jautājumus liek uz galda dažādās dalībvalstis. Tas liecina par to, ka šis temats ir ļoti sarežģīts, taču mēs kā prezidentūra strādāsim pie tā, un es domāju, mums izdosies panākt mūsu mērķi, pabeigt šo lietu līdz eh, šī pusgada beigām. Nodokļu jomā visaptverošs ir darbs, kas no, notiek ESO pie BEP, Base Erosion and Profit Shifting. Šis darbs sākās pirms trim gadiem, mm, pat labāk. Tas ir kulminācijas periodā un nobeigsies būtībā jūlijā rekomendācijas no darba grupas tiks e, izplatītas septembrī vai oktobrī, un tas neapšaubām labvēlīgi ietekmēs mūsu darbu, tā ziņā, ka SAO iekļauj visas attīstītās valstis, un tas arī dos vēl pārdomām arī Eiropas Savienībai, lai saprastu, kā daļu no šiem tiesību aktiem iestrādāt jaunās direktīvās vai citos juridiskos instrumentos. ESO dinamika uzsver arī to faktu, ka visās diskusijās par starptautisko nodokļu iekasēšanu mēs nedrīkstam aizmirst godīgu noteikumu jautājumu. Automātiskā informācijas apmaiņa par spriedumiem varētu būt uh, kas jauns ne tikai pasauli, bet arī Eiropā, un tad Eiropa būtu līderi šai ziņā. Tā kā mēs pieņemam šo regulu, tad mums ir jānodrošina, ka visi citi to ievēro. Tād, lai, lai tādā veidā tad būtu godīgi noteikumi visiem. Eiropas komisija ir iesniegusi plānu cilvēkiem gadiem attiecībā uz nodokļu iekasēšanu. Pamats mm, doma ir iekasēt uzņēmums tur, kur notiek to darbība vai pievienotā vērtība tiek iegūta. Es domāju, tas ir interesants, uh, interesants koncepcija, to ir viegli saprast, bet ne tik viegli iestrādāt likumos. Eiropas komisija arī iedvesmosies no šīs pieejas, piedāvājot jauns idejas direktīvai par kopīgo korporatīvā nodokļa direktīvu, kas bija nedaudz iesnaudusies kopš 2011. gada, jo to bija daudz problēmu. Komisija ir paredzējusi atzīmēt šo direktīvu, nedaudz mainīt tās filozofiju, atliegot, atliekot uz vēlāk laika konsolidācijas aspektu. Un ir paredzēts pāriet no pieejas, kur nodokļu bāze būtu brīvprātīga, uz to ideju, kur tā būtu obligāta. Es domāju, tas izraisīs plašas diskusijas. Gaidāms arī diskusijas par uh, procentu un autora atlīdzības eh, direktīvu. Šī diskusijas nenoslēdzās ar Latvijas prezidentūras laikā. Tad būs runa par minimālo efektīvo nodokli un arī preteksploatācijas klauzulām šai direktīvā. Minimālās, minimālā nodokļa temats ir arī daļa no mūsu ceļa kārtas nodokļu jomās sešiem tuvākiem mēnešiem. Šī ceļa karta jau ir pieņemta un apstiprināta augsta līmeņa darba grupā jūlijā. Noslēgumā vēl sakot par taksācijiem nodokļiem, divas lietas. Pirmkārt, nodokļi ar vienu jāskata Eiropas vienotā tirgus un četru brīvību kontekstā. Varbūt, ka tas ir pašsaprotēm, taču tas ir vien jāpatur prātā. Runājot par PVN, akcents būs uz to, kā izvairīties no krāpšanās PVN jomā un tādu finanšu darījumu nodoklis, kā jūs zināt, 11 dalībās ir izveidojuši sadarījus grupu, lai to panāktu un diskusijas par to norisinās šajā grupā. Te man palīdz arī eh, tā, tā komisijā notiek grupas sanākšana, bet būtībā grupa tiek aicināta ziņot ECOFIN padomu. Mēs nevaram aicināt grupu šeit mums. Uh, mums ir vajadzīga caurskatāmība, lai kas tiktu pieņemts um, šo, šajā grupā, jo ekstrateritoriālie uh, ekstrateritoriāli sekas var ietekmēt ar citas valsts, ne tikai šis 11. Un piektais mans darbības pīlārs būs COP21 un klimata pārmaiņas. Kā jau jums ir zināms, Šī gada beigās Parīzē norisināsies eh, apjomīga konference. Daudz, kas norisināsies arī paralēli vides padomē. Arī mēs esam sākuši izskatīt iespējas, ka varētu iesaistīt ekofinu padomu. Mēs to esam iekļāvuši neoficiālā ekofina padomē septembrī, kas notiks Luksemburgā. Tad mēs sakosim, kā ekofin sokās lai mēs nodrošinātu, ka mums ir ES nostāja, kā finansēt 100 miljardu ASV dolāru, kas tiek meklēt, lai atrisinātu klimata izmaiņu problēmas līdz uh, e, 2020. gadam. Dāmas un kungi, priekšstādātā kungs. Nu jau 12. reizi Luksemburga ir pagodināta uzņemties prezidentūru Nu, tas ir tāpēc, ka mēs esam vien no dibinātāju valstīm, mums ir plaša pieredze, taču neesam šeit nākuši, skati, nākuši skatīties pagātnē, bet gan raudzīties nākotnē. Un te ne tikai tīri personīgi, bet arī Luksemburgas valdība ar vien esam optimistiski noskaņoti par Eiropas nākotni. Eiropa ar vien krīzes situācijās ir spējusi izdarīt cēlī, eh, lēcienu. Tas, kas noticis pēdējo dienu laikā, ir vēl viens apliecinājums tam. Es neteiktu taisnību, ja es teiktu, ka tas nāca viegli. Un nebūtu arī pareizi teikt, ka tas viss jau iepriekš bija paredzēts. Un tomēr varēja secināt, ka Eiropā pastāv solidaritāte. Solidaritāte iet rokā ar atbildību viena no otras nav šķiramas. Mēs spējām sagatavot kompromisu Grieķijas krīzes sakarā, esam izveidojuši tālāk perspektīvu, iespēju trešajai atbalsta pakotnē Grieķijai. Eirogrupai būtībā pēdējo divu nedēļu laikā ir bijušas sanāksmes ik pēc divām, trim dienām man vispār būtu vai, vajadzējis pieņemt lēmumu noīrēt kādu dzīvoklī šeit visu, visam jūlijam, nevis doties šurp turp no Luksemburgas Brisele un otrādi. Bet norisinās tik tehniska rakstura diskusijas, kad ir darūšana ar šādām finansiāla atbalsta programmām. Es domāju, mēs labi sagatavojām labi darbu sanāksmēji valsts un valdību vadītājiem, un tad priekšlikums ir līdzsvarots. Nu, tad jautājums rodas, kā tad ir situācija šodien? Šodien Grieķijas parlamentā, Grieķijas parlamentam ir jāsniedz zaļā gaisma visai šai pakotnē, mēs ceram, ka tā arī būs. Ir citi Eirozonas valstu parlamenti, kam arī jās, jādod savs apstiprinājums, taču vispirms jāsagaida apstiprinājums no Grieķijas parlamenta. Un tad tuvāko nedēļu laikā mīsies viena procedūra pēc otras, lai uh, varētu sākt sniegt to atbalstu no uh, eh, FM saskaņā 13. pantu ar Eiropas stabilitātes, no stabilitātes mehānismu. Vakar darba kārtībā par laimi, un tā arī nebija nekāda sagadīšanās, bija diskusijas par ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanu, pamatojoties uz prezidentūras ziņojumu, ko Eiropadome pieņēma apstiprināja ļoti labi jūnija beigās. Mums bija diskusija Eirogrupā arī janvāri, arī pirmdienā, otrdien, pēc tam tās turpinās Ekofin. Šīs diskusijas nāca īstajā brīdī divu apsvērumu dēļ. Viens nepārprotam ir Grieķijas krīze, bet prezidentūru ziņojums netiks sagatavots Grieķijas krīzes dēļ, bet gan tāpēc, ka mums vēl ar vienu pietrūkst eh, dažu instrumentu ekonomikas monetārajai savienībai. Mums vēl ar vienu jābūt efektīvākiem, izturīgākiem dažādu pasākumu īstenošanā. Un tas izrietēja no diskusijām. Es varētu rezumēt šīs diskusijas piecos punktos. Pirmais punkts Eiropas monetārās un ekonomiskās savienības padziļināšanās mērķis bija Eirozonu un Eiropas Savienību padarīt uzticamāku. Ja runa par uzticamību, tad pirmais, kas jādara, jāizsano visas lietas, par kurām jau esam vienojušies. Diemžēl, un te es aicinu visas valstis, mēs vēl neesam transponējuši visas lietas, par kurām pastāv vienošanās Te es domāju par BRRD direktīvu, par starpvaldību vienošanos, par vienotās, uh, vienotās palīdzības fondu. Te es domāju par noteikumiem par kopīgo depozītu schēmu. Es domāju, vairumā valstu transponēšana norisinās šī gada laikā. Dažas jau to ir paveikušas, bet, nu, katrā ziņā ir jāizteno tas, par ko jau ir vienošanās. Otrais punkts, to jau gan pieminēju Eirozona un Eiropas ekonomikas monetārā savienība ir solidaritātes un arī atbildības telpa. Treškārt, ziņojums ir strukturēts divās daļās, kas darāms īstermiņā, kas darāms ilgtermiņā. Īstermiņš nozīmē 2-3 gadi, un uh, tur var kaut ko darīt, nemainot līgumus un daudz to arī teica, nu tad rīkosimies šādi, koncentrēsimies uz tām lietām, kur mēs varam rīkoties, ne, nemainot līgumu, nenākot klērā grozījumu. Un tad vidustermiņā un ilgtermiņā daudzi pieminēja un minēja, ka tāpēc vien, ka tas ir ilgtermiņa mērķis, nenozīmē, ka nekas tagad pie tā nav darāms tagad. Šai ziņā valdīja plašs konsens. Treškārt, Viena no jomām, kur ir nepieciešama drīza darbība, nepārprotam, ir eh, Banku savienība mums ir ne, ne, nepieciešams uh, atbalsts vienotājiem ēst noragliem fondam, depozītu garantijas schēma. Mums ir arī jāvirzās īstermiņā tālāk, varbūt domājot par atkārtotas uh, pārapdrošināšanas sistēmu varētu pārapdrošināt jau esošās nacionālās sistēmas, ir vērts par to padomāt. Ceturtais punkts, ko vēlos minēt. Ko mēs darīsim padziļinot Eiropas ekonomisko monetāru savienību? Konkrētiem cilvēkiem jādara konkrētas lietas. Es domāju, mums ir jāizstrādā tāda valoda komunikācija ekofina eirogrupas līmenī un šeit parlamentā, lai mēs varētu paskaidrot cilvēkiem, kad mēs runājam par kaut ko tādu abstraktu kā Eiropas ekonomikas monetārās savienības padziļināšanu. Tas nav kas tāds, kas domāts tikai birokrātiem vai kaut kādiem tehnokrātiem. Mēs runājam par darba vietām, par investīcijām, par veidiem, kā rast ilgspējīgu izaugsmu. Tātad te ir daudz, kas skaidrojams, ja vēlamies iegūt plašāku atbalstu šajā šaubu laikā, jo Grieķijas krīze, protams, liek daudziem cilvēkiem šaubīties. Tie cilvēki, kas ir Eiropas idejas un integrācijas draugi, arī tagad ir pakļauts šaubām. Un piektais punkts, kas jau Eirogrupā pārāk kārt minēts, ir Eiropas sociālā dimensija. Ar to arī vēlos noslēgt savu uzstāšanos. Sociālā diman, dimensija mūsu tuviem cilvēkiem. Mēs nodarbojas ar monetāro savienību, jo mēs uzskatām, ka tā nodrošinās cilvēkiem labāku dzīvi. Un tā arī rūpēsies par drošības tīklu sociālajā nodrošinājumā. Luksemburga savu prezentūru ir iekļāvuši sociālajā 3A. Lielas paldies! prezident. Liels paldies Ekofin eh, priekšsēdētājiem par šo prezentāciju. Mēs jau novērtējām ļoti plaša, ambicioza Luksemburgas pretendūras programma. Un mūsu komiteja ir gatava pilnībā sadarboties ar jums, lai sasniegtu šos mēģus, tā skaitā arī diskutējot par pārvaldības reformu. Tagad sāksim jautājumu un atbilžu kārtu. Gramiņš kungam ir jāatstāj mūs puspiecos, tāpēc ierobežosim laiku un es aicinātu uzdot īsus jautājumus, neaizņemt pārliek daudz laika, lai atvēlētu nedaudz laika arī atbildēm. Pirmais, Burkhards Balts. Paldies, priekšsēdētā, paldies, ministra kungs, par šo ārkārtīgi visaptverošo prezentāciju. Arī es priecājos par to, ka jūs ļoti spēcīgi priekšplānā izvērzēt nodokļu jautājumu kā vienu no prioritātēm Luksemburgas prezidentūras laikā. Es domāju, ka tas ir pamatoti. Jūs arī runājat par visiem svarīgākiem aspektiem, kas ir saistīti ar nodokļu politiku. Es vēlētos uzdot eh, sekojušu jautājumu. Kādus mērķus Eiropas Savienība un arī Luksemburgas eh, prezidentūra varētu tīri realistiski sasniegt turpmāko mēnešu laikā, lai vērstos pret nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas? Tas būtu viens no jautājumiem. Otrs jautājums pavisam īsi Jūs runājat par izmaiņām Banku Savienībā un saistībā ar, uh, ar to arī par depozītu garantijas schēmām. Jūs teicāt, ka jūs vēlētos pavisam ātri saniegt zināmas rezultātus, um, tātad strādāt pie šīs pārapdrošināšanas sistēmas. Vai arī šajā jomā jums jau ir konkrēti priekšlikumi no prezidentūras puses, kā jūs pievērsīsieties šim jautājumam un um, Vai jūs grasāties iesaistīt arī dalībvalsts, jo es domāju, ka te ir vesela uh, virkni dalībvalstu, kas ir pret šādu uh, pārapdrošināšanas sistēmu. Lielas paldies jau iepriekš. Paldies Burkhard kungam, Burkhard Balts kungam. Par nodokļu jautājumu Es neesmu pārliecināts, ka es pilnībā sapratu jūs teikto, bet ir pats par sevi saprotams, ka šo sešu mēnešu laikā būs nepieciešams apsvērt, eh, ko ietver šī te OECD BEPS iniciatīva. Mums būs jāpārbauda arī, vai šie priekšlikumi, kas nāks no šīm 15 darba grupām, uh, gal galā varētu tikt pārvērsts par Eiropas Savienības likumdošanu. Dažos gadījumos varbūt tas būs vienkāršāk, citos netik vienkārši. Otrs, protams, ir laika grafiks, cik ātri OECD eh, pavirzīsies uz priekšu savā darbā, jo eh, manā parlamentā nepārtraukti tiek runāts eh, par sekojošo, un es atgādināšu to tagad. Eiropai būtu jāpievērš uzmanība, lai tā mm, nebūtu pārlieku eh, priekšā pārējiem, jo pretējā gadījumā tas nebūs labi mūsu konkurētspējai, jo ir ļoti daudz lielu kaimiņu, kas eh, patiesībā ir pret daudziem aspektiem. Tātad mums ir jāuzraug šis jautājums. Otrs jautājums bija par um, noguldījumu garantijas schēmām. Jā, es zinu, ka tas ir jautājums. Uh, pie kura um, dažas valsts vēlas tik tiešām padziļināti sadarboties. Mums ir jāatrisina šis paradoks, jo nav tik vienkārši eh, likt saprast šīm valstīm, kas vēlas pavirzīties uz priekšu diezgan ātri, um, nu, piebremzēt šajā jautājumā. Bet Luksemburgas mērķis ir veidot tilts, mēs negras, negrasamies radīt jaunas problēmas. Mēs vēl, mums jau ir um, ļoti laba divpusēja sadarbība ar komisiju par šo priekšlikumu. Mēs gaidīsim tagad komisijas priekšlikumu šajā jomā. Un mums būs, protams, arī iepriekšējais diskusijas par uh, tātad, uh, to, cik lielā mērā iespējams īstenot šādu schēmu. Paldies, tagad Pervanš Pēres. Paldies. Paldies jums. Uh, Prezidenta kungs, paldies un veiksmi jūsu prezidentūras laikā. Jūs runājāt par uh, ekonomisko pārvaldību un piecu uh, prezidentu uh, šo jautājumu. Jūs zināt, ka mums ir jārīkojas pavisam steidzami. Vai e pēc Eirogrupas un padomas darba, kas notika pagājušajā nedēļā, jums ir tāda sajūta, ka kā, tik, ka mēs tik tiešām vēlamies nopietni pievērsties šim jautājumam par ekonomisko pārvaldību. Uh, un vai šis piecu priekšsēdētāju ziņojums tik tiešām uzdod visus tos jautājumus, kas būtu jāuzdod, jo, manuprāt, ir divi, trīs jautājumi, kas nav iekļaut šajā dokumentā, bet kas ir pamatā tām problēmām, ar kurām saskaras Eiropas ekonomika un kas ir eh, šajā te ciklona pašā centrā. Proti, vispirms jautājums par investīcijām. Vai bez eh, Junkera plāna ik viens varētu vairāk nodarboties ar investīcijām ilgtermiņā, jo pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar tādām pašām problēmām kā līdz šim, tātad pirms Junkera investīcija plāna, tātad vai mums nevajadzētu tādus mehānismus, kas ļautu nodrošināt uh, labu investīciju uh, līmeni. Piecu priekšsēdētāju uh, dokumentā par to ir nedaudz runāts, bet man liekas, būtu jāiet tālāk, tālāk par parādiem. Par to te nav ne vārda, bet mēs zinām, ka um, šāda attīstība nav iespējama, un mums ir arī attiecīgi priekšlikumi šajā jomā. Vai jūs nedomājat, ka padomē arī vajadzētu runāt par šo jautājumu? Un visbeidzot, trešā problēma, trešais jautājums ir piemērošanās programmu darbība. Nu, mēs to tagad vairs nesaucam par trojku, mēs to saucam par institūcijām, bet kā nodrošināt to, lai tas tik tiešām darbotos, jo uh, Acīm redzot, iepriekšējā posmā tas e, nedarbojās veiksmīgi. Tātad, kā mēs to varētu ierakstīt jaunā programmā? Paldies! Paldies, Pēreses kundzei! Atbildēšu jums Maljēra valodā. Par investīcijām, tātad, kā tās padarīt ilgstošas? Jūs zinat, ka lēmums par investīcijām lielākoties pieņem uzņēmumi uzņēmumi izlemj īstenot investīcijas tad, kad ekonomiskie priekšnoteikumi ir um, piemēroti un tad, kad ir iespēja gūt peļņu no šīm investīcijām. Tas ir pirmais. Es domāju, ka Junker plānam ir tāds kā treniņa efekts. Tas tiek īstenots tajā brīdī, kad Eiropas ekonomika sāk atveseļoties un mērķis ir uh, novērst investīciju trūkumu, ar kur mēs esam saskārušies kopš 2007. 2008. gada krīzes. Tātad aiz tā viss slēpjas sekojoši filozofija, ja mēs iedarbinam šo mašinēriju un piesaistam privātās investīcijas, tad tas var uh, kļūt par uh, tādu uh, kā uh, pozitīvu apburto loku, jo līdz šim mēs esam saskārušies ar negatīvu apburto loku, un tas ir novēc pie finansējuma trūkuma daudzās dalībvalstīs, tātad nav iespējams vairs uh, finansēt investīcijas. Tad, kad būsim iekļuvuši šajā pozitīvajā apburtajā lokā, es domāju, ka mums nevajadzēs ilgstoši un visu laiku atbalstīt šo sistēmu. Tālāk par parādiem. Parādu jautājums ir saistīts arī ar izaugsmu. Kāpēc Grieķijas programma nedarbojās? un es zinu, ka varbūt visi nepiekritīs tam, ko es tagad teikšu, bet lielos vilcienos piemērošanās programmas daudz labāk nekā Grieķijā ir darbojušās Portugālē, Spānijā un Īrijā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur izdevās veicināt izaugsmi. Tātad, ja mums ir izaugsme, mēs daudz vienkāršāk varam samazināt parādus, bet ja mēs esam stagnācijas posmā, kā eh, tas, ko mēs piedzīvojām pēdējo piecu gadu laikā, tad, protams, eh, situācija ir pavisam citāda. Un trešais punkts e, - šīs te piemērošanās programmas, vai tās e, darbojas. Nu, es teiktu, ka vienas vienīgas atbildes nav. Te mums ir jābūt piesardzīgiem, un viss ir atkarīgs arī no katras spējām, un, un tas ir saistīts arī no spējām atmaksāt parādus, un par to jūs netieši arī runājāt. Uh, Tātad, ja jūs eh, izmantojat diezgan daudz eh, jūsu rīcībā esošo līdzekļu, lai atmaksātu parādu, tad eh, tie, tie ir līdzekļi, kas nav pieejami investīcijām, jo publiskās investīcijas, protams, arī ļoti nozīmīgas. Paldies! Paldies tagad ECR vārdā Leiner kundze. Paldies priekšsēdētājiem, cienījamies ministra kungs. Vairākiem šīs komitejas locekļiem Eiropas parlaments ir tāds kā Eiropas demokrātijas ideāls. Es ceru, ka demokrātisko lēmumu pieņemšana dalībvalstīs būs iespējams respektēt arī tad, ja šī politika neatbilst uh, jūsu pašu priekšstatiem par uh, demokrātiju. Tas ir redzams arī uh, šajā komitejā. Uh, kur tomēr deputāti cenšas uh, īstenot vienlīdzīgu attieksmi viens pret otru. Tie noteikumi, kas šobrīd ir spēkā attiecībā uz uh, publiskajām finansēm, daži uzskata, ka tas būtu jāpakļauj Eiropas lēmumiem, un tas ir ārkārtīgi grūti, jo mūsu rīcībā ir tikai nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc ir nepieciešami pareizi noteikumi Eirozonā, kurā katrai dalībvalstī ir pašai sava atbildība par savu finansiālo politiku. Katrai dalībvalstī vajadzētu uzņemties atbildību par saviem parādiem, un tas ļautu atgriezties pie uzticēšanās. Es vēlētos uzdot jautājumu par komisijas šārīt lēmumu piešķirt papildus finansējumu no uh, stabilitātes mehānismu. Kuras no dalībvalstīm būs visvairāk pret šo iniciatīvu? Jo padome ir uh, sūtījusi signālu uh, komisijai, kas tas iespējams ir labs risinājums. Tad, kad mēs būsim atrisinājuši šīs problēmas, kas nozīmē nekavējošu palīdzību eh, Grieķijai vai Luksemburgu uzsāks diskusijas ar citām dalībvalstīm par to, kā atjaunot, atjaunot uzticēšanos mūsu sistēmai. Paldies! Paldies! Tas, protams, ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Un jūs pieskārāties ļoti daudziem aspektiem, kas ir saistīti ar finanšu palīdzības programmu Grieķijai. Diskusijas, kas norit šobrīd, to mērķis ir garantēt, ka mēs rodam pagādu finansējumu, tādu kā tiltu finansējumu Grieķijai 7 miljārdus eiro, kas ir jāatrod turpmāko dienu laikā. Un komisija šobrīd izpēta vairākas iespējas, tā skaitā arī izmantot EFSM Tātad lēmums par to ir jāpieņem turpmāko dienu laikā. EFSM nozīmē, ka lēmums ir jāpieņem 28 dalībvalstīm. Tātad tas nav jautājums, kur mēs varam diskutēt vai apspriest tikai ar Eirozonas locekļiem. Pagaidām neko vairāk nevar teikt par šo, bet viss šī palīdzības pakotne Grieķijai ir jāatrod steidzami. Šie septiņi miljārdi ir jāatrod pavisam steidzami, lai tirgus atgūtu uzticību un lai dot signālu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai pieprasītu ESM atbalstu saskaņā ar 13. pāntu pirmo punktu un Starptautiskais valodas fonds, Eiropas centrālā banka tām ir jāspēlē ārkārtīgi svarīga loma nākotnē trešās palīdzības programmas ietvaros Grieķijai. Paldies! Thank you, uh, Peter. Paldies, uh, Pēters Ježeks, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Priekšstādā kungs, uh, jā, es zinu, ka pēdējā laikā ir daudz aktuālu notikumu, bet iepazīstoties ar jūsu prezentūras prioritāšu pārskatu, Jāsaka, neko neskatīt tur par naudas tirgu fondu regulu. Es ceru, ka jūs valsts nenevērtē par zemu un tātad eh, naudas eh, tirgu jautājumu es nešaubos, ka par, jūs zināt, ka parlaments pieņems savu nostāju šajā jautājumā. Tātad par naudas tirgu fondiem. Ar eh, lielu balstu vairākumu šis atzinums tiek pieņems parlamentā un tādēļ es ceru, ka jūs prezidentūra arī izmantos šo iespēju lai eh, turpinātu darbu pie šī dosie un arī panāktu kādus rezultātus, jo investoriem šī fonda dalībniekiem mm, mm, nevajadzētu likt palikt tādā nenoteiktā vidē ilgāku laiku, un pat labāk eh, arī mm, tātad eh, bez šīs regulas šī skaidrība un drošība nevērojas, protams. Bet vēl vēlos pieskārties jautājumam par aizdevumu no Eh, stabilitātes fonda Grieķijai. Man šķiet, ka valsts, kas ir Eiropas Savienības eh, dalība valsts, pat nav Eirogrupas dalība valsts, man šķiet, ka tām nav tiesību, tad, eh, attiecīgi, piedalīties sarunās ar Grieķiju, vai ir kādas prasības, un šīm valstīm sazinās vien tāda, ka ir nepieciešams apmaksāt tās atzīt rēķinu. Un man jautājums, vai tiešām ir, tad jūs uzskatījat, ka šajā ziņā panākts adekvāts līdzsvars? Un to es domāju tādā vispārīgākā gaisotnē, ne tikai runāju par šo jautājumu, bet vispār um, tātad attiecības starp eirozonas un ne eirozonas valstīm, tā kad ir runa par aizstāvjiem un lēmumu pieņemšanu, bet tur ir panāks adekvāts institucionālais līdzsvars. Paldies, uh, pirmkārt, es atvainojos, ka nepieminēju naudas uh, um, tirgu fondus, bet patiesībā manā runā šī te figurē, bet pat cik man ir piemīt tāda tendence, tā no galvas runāt vēl, ka mazāk to palaid garām. Uh, Bet tas ir mūsu prioritātēs un grasāmies tiešām šo tēmu pamatīgi apspēst ar komisiju un nāk klajā ar kompromisa risinājumu. Es zinu, ka parlamentārieši ir jūs labi pastrādājuši, lai atrastu kompromisu. Un tur joprojām gan pastāv šādas tādas problēmas. Un tās ir jāatrisina. Esmu um, sazinājis ar komisāru Hilu. Turpināsim darbu pie šī jautājuma. Nu, nevaru apgalvot, un visiem tiesībā noteikti saistības, un apgalvot, ka līdz perioda beigām to pabeigsim, bet pilnībā piekrītu, ka šī tirgus dalībniekiem ir nepieciešama um, prognozējuma vide, nepieciešama skaidrība, un līdz ar to esam pilns apņēmības turpināt darbu pie šī kā. Runājot par uh, Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu, nu, nedēļas nogalē faktiski tas, uh, šī tēze um, parādījās kā no zila gaisa, un, protams, tas um, neatvieglo. Uh, šī jautājuma risināšana. Es saprotu, ka tāds valsts, kas nav eiro grupā, bet ir stabilitātes mehānismā, tad ne eirozonas grupas bija nedaudz pārsteigts par to, ka šāds jautājums tika pacelts bez iepriekšējas konsultēšanās ar šīm valstīm. Bet, nu, paši saprotiet, ka mēs bijām ārkārtas situācijā, bijām ārkārtas izcinājumi. Nu, ļoti raiti ātri mēģinājām sazināties pārējām valstīm, tik līdz šī ideja materializējās. Tāpēc vēl galējā lēmuma jau šajā jautājumā nav joprojām. Vakardienas ekofinā arī attiecīgi visus informējām par uh, šādu notikumu iespējamo pavērsienu. Un es kā priekšstādētājs arī visiem sniedz pārliecību arī ne Eirozonas valstīm, ka, protams, mēs konsultēsimies ar viņām, un šīs valstis uh, arī piedalīsies lēmumu pieņemšanā. Paldies! Paldies, un paldies arī par to, ko jūs sacījāt par naudas tirgu fondiem. Es eh, tiešām ceru, ka mums būs aktīva sadarbība šajā jautājumā. Un, protams, EFSM ir savienības instruments, ko var izmantot savienības laiba valsts, tā kā tā arī ne Eirozonas valsts. Man ir tam tieslūdzu. Paldies eh, priekšstādātāji un paldies ministru kungs arī par eh, to, ka atradāt laiku, lai piedalītos šīs dienas sanāksmē. Ne? Tik jau pieminēts, un tātad nodokļu jautājums, tātad um, negodīga izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu, likumīga nodokļu apiešana. Nu, ir tāda, šādas uh, fiskālas prakses, kuras vajadzētu tiešām diferencēt. Un uh, es uzskatu, ka tam būtu jābūt vienam no spēlētājiem, kā jūs arī pieminējāt. Un ļoti labi, ka tā Vēl vēlas atsaukties uz solidaritātes principu, kurš uh, figurē taču dibināšanas līgumos. Un, uh, un jāsaka, ka uh, um, negodīga nodokļa prakse krietni izkropļojas konkurence Eiropas līmenī. Un kā tad vēl šo solidaritāti un fiskālo taisnīgumu? Ilgāku laiku šie principi ir uh, ignorēti. Un, uh, Tas atstājas arī pārliek lielu spiedienu uz uh, sociālām apdrošināšanas sistēmām, pārliek daudz līdzekļu nepelnīt raizplūdes uh, liela multinacionāla kompāniju kasēs. Tā vietā, lai nomaksātu nodokļus. Ko jūs grasāties konkrēti darīt par šiem nodokļu jautājumiem? Tā, jūs sacījāt, ka tā ir viena no jūsu prioritātēm, bet uh, tas ar to laks līks skandāla gaismā. Ko jūs grasāties konkrēti darīt, lai uh, Tātad um, pieliktu punktu šai negodīgai nodokļu konkurencei, jeb, jeb um, nodokļu leģitīmai, bet nevēlamai apiešanai. Tas tiešām atstāja ļoti nevēlamu ietekmi uz mūsu um, tautsēmniecībām. Nodokļu bāze daudzās valstīs e, ir e, pārlieku sarukusi, un līdz ar to nodokļu sloks e, gūst uz darba ņēmēju pleciem. Un tas tā, tā, tā nevajadzētu būt. Tātad konkrēti, ko jūs grasāties darīt, lai steidzami ieviektu pasākumus, kas novērstu nelabvēlīgu nodokļu konkurenci? Paldies! Jā, nu, ļausim man ministriem atbildēt kolēģiem. Nu, labi, skatīsimies, vai beigās man būs, būs vēl laiks uz to papildus jautājumu saka runātāji. Bet paldies jums par jautājumu katrā ziņā. Jūs vaicājāt, ko mēs kā prezidentūra grasāmies darīt? sakojot laks līgas skandālam, kas izraisa pēc tik daudz uh, diskusiju. Atbildi vienkārši, to arī pieminēju, man, manuprāt, gan skaidri savā runā. Darīsim visu, visu iespējamo, lai direktīva par automātisko informācijas apmaiņu, par eh, tā sauktiem nodokļu nolēmumiem, rulingiem, lai uh, tā tik pieņemt līdz šīs prezentūras pilnvaru beigām. Tā ir tieši atbildes jūsu jautājumu, un man prieks, ka jūs to nu, pasvītrojāt, jo nav tā, ka tā būtu tikai Luksemburgas problēma. 26 no 28 valstīm ir šie nolēmumi nodokļu lietās, un ir labi, kā mēs eh, dibinam šādu automātiskās informācijas apmaiņas mehānismu. Tā ir daļa no atbildes uz jūsu jautājumu. Otrs jautājums, ko darīt ar lielajām multinacionālajām kompānijām? Tas ir viens no um, svaigākiem jautājumiem starptautisko nodokļu tiesību jomā, gan uh, Eiropas Savienības, gan SAO to ir atzinusi. Ir vienošanās par dubulto nodokļu neuzlikšanu 20. gadsimta vidū jau šie līgumi ir noslēgti, tie ir nomecojuši, tie vairs neatbilst mūsu ekonomikas vajadzībām. Digitāla ekonomika tur nav īsti atspoguļota, e-komercijas, tiesniecības jautājumi, līdz ar to ir daudz, kas jādara, lai tos uzlabotu. Un BEPS pasākums, 15 um, tātad, grupas, kas nākuši klajā ar dažādām rekomendācijām, risina kurā šo jautājumu. Nu, skatīsimies, kā tad BEPS rekomendācijas ierakstīsies Eiropas Savienības eh, likumdošanas eh, darba kārtībā. Es varu jums vien piebalsot, eh, jā, tas ir šādām jārisina, bet tas ir starptautiska rakstura jautājums, kur Eiropas Savienība var censties vadošā loma. Paldies, Gaivoda kungs. Priekšsādētāji. Izteikšos īsi, vairāk komentāru un jautājumu no manas puses jūs. Uh, iezīmējāt šīs melnās Eiropas dienas, kā arī šīs sarunas, un jūs norādījāt, ka nu, tā nav nekāda Eiropas vienības zvaigžņu stunda, tā teikt. Un eh, kas attiecas uz iznākumu, mums rodas jautājums. Vai šī doma, ka nākotnē likumi Grieķijā pirms tie tiek piedāvāti Grieķijas tautēm parlamentam, pirmām kārtām tiek apstiprināti institūcijās, Eiropas Savienības institūcijās, kā tas pat labam ir ierakstīts uh, vienošanās tekstā Grieķija. Un arī tas, ka trīs dienu laikā Grieķijā jāpieņem tik svarīgi likuma projekti Grieķijas parlamentā. Vai jūs domājat, ka tas atbilst Eiropas eh, Savienības eh, dibināšanas līguma demokrātiskiem principiem? Vai arī Eirogrupā un Eiro samits ir samato, sagatavojis patiesībā priekšlikumu, kas ir klājā pretrunā Eiropas eh, dibināšanas līgumiem. Un vai šie jautājumi ex ante demokrātijas kontrola tā sacīt vai um, vismaz sarunu gadā tos, ne, tos nevajadzētu tomēr pārbaudīt, vai tie atbilst līgumiem. Otrkārt, 15 miljārdi eiro, tātad no privatizācijas fonda tiek, tiek paredzēta Grieķijai, un uh, mums prāt divas uh, trešdaļas no uh, pieejamiem valsts aktīviem varētu būt šī summa, un uh, kādā termiņā jūs grasāties šos uh, 50 mm, miljārdus eiro, tad sakrafīgi Grieķijā, tā teikt. Uh, Un visbeidzot, um, visi bijām pārsteigti, ka pēkšņi 10 līdz 25 miljārdi eiro tagad iztrūks Grieķijas banku sistēmā. Un kāds tad būs seks šādam iztrūkumam? Um, banku uzraudzības struktūrām un jūs kā padomas priekšsēdās esat gatavs uh, tātad šo te mm, uzraudzības struktūru pārskatu pātrināt, uh, lai nodrošinātu to, ka šādas problēmas uh, nākotnē tomēr vairs neparādītos. Jā, paldies. Mēģināšu atbildēt vārdu valodā. Bet uzreiz varu sacīt, ka divās minūtēs uz šiem jautājumiem atbildēt vienkārši nav iespējams. Bet par demokrātijas jautājumu varu sacīt loko. Būtu pārlieku vienkāršot sacīt, ka esam tagad um, likuši grieķiem galdā priekšlikums, kas ir kaut kas jauns un negaidīts. Šis sarunas uh, risinās ilgāku laiku. Nu, un Grieķijas eh, referendums to visu vēl ir sarežģījis. Ja mūsu Grieķu partneriem draugi nedaudz citādi būs visu, visu to um, izpildījuši, sacīt, sacīsim, tad, eh, attiecīgi, arī ātrāk būtu sakojis, kādreiz ir mums būs tālāk 50 miljārdi privatizācijas fondā, ko es pieminēju. Nu, tas nav nekāds noslēpums, ja es sacīšu, ka Nu, daudziem ir šaubas, vai tik daudz eh, miljārdu vajadzētu iepludināt šajā fondā, lai mēs eh, varam atļauties, tā teikt, iekasēt tik daudz naudas šajā fondā, jo pirmkārt tas eh, pieprasīja zināmu laiku un, un arī nav īsti mm, skaidrs, daži runā par vairākiem gadiem. Nu, varbūt par diviem gadiem, piemēram, tas būtu tāds ticams termiņš, bet. Uh, Bet kādā ziņā mēs esam uh, pašu pārdomu sākumā, kas tad būs šis privatizācijas fonds un tā. Un visbeidzot 10 līdz 25 miljārdi, kas būtu nepieciešami Grieķijas banku sistēmai. Nu, tā ir tāda aptuvena summa. Nu, tas ir um, tāds moments uzņēmums, sacīsim, jā. Ja? Nu, tā, tas ir tas, kā mēs aplēšam situāciju šobrīd, bet ir skaidrs, ka. Skaidrs, ka ka tas ir tāds ļoti raukšs aprēķins. Starp 10 un 25 miljardiem es pats redzu, ka tā diezgan liela amplitūda arī. Un Eiropas centrālā banka turmāko mēnešu laikā arī veiks tās asset quality review, tātad tā aktīvu kvalitātes pārskatu, nu un tad jau attiecīgi mums zinām konkrētāki skaitļi. Paldies! Paldies! Marko Cānī, lūdzu. Eh, mm, Paldies! Eh. Ministra kungs, man ir divi jautājumi, divi konkrēti jautājumi jums. Par eh, pēdējās dienās notikušajām sarunām. Pirmkārt, par jūsu prezidentūras prioritātēm. Cik es saprotu no sarunām ar grieķiem un arī no pēdējiem notikumiem pirms eh, šīm sarunām, tad, tad eh, laikā no sestdienas vakaram līdz pirmdienas rītam mēs pēkšņi saskaramies ar jaunu Eirozonas konceptu. Līdz eh, šim eh, tik runāts par to, ka eiro ir, ir um, Eirozona ir nesaraujama tāda monetārā savienība un, un pēkšņi eh, Grieķijas izstāšanās no vienotās valūtas zonas bija realitāte. Līdz ar to mm, izskatās, ka vienotā valūta nav nesagraujama, mm, tātad nesaraujama savienība. Un vēlos vaicāt, kāds ir jūsu viedoklis šai sakarā un vai starp jūsu prioritātēm nevajadzētu būt arī um, eiro kā valūtas uh, stiprināšanai tomēr. Jo, nu, tā vien izskatās, ka Grieķijas krīzē varētu sakot arī citas, ja netiks, netiks atrisināt šī valūtas krīze. Tā varētu sakot Itālija vai citas valsts varbūt. Ir nepieciešami konkrēti pasākumi šā jomā. Jā, um, valstīm ir iespējams izstāties no Eirozonas, nu tad jābūt arī skaidrībā par to, tad arī būtu jābūt gataviem uz to, ka Eirozona varētu izjūgt. Jo, nu, mēs esam pavisam tuvu pietuvojušies šai iespējām, nevajadzētu pieļaut tomēr, ka pēkšņi mums uh, šī ēkas aprūk un viss mums uzkrīt uz galvas. Un, un uh, vēl par stabilitātes kā valodas fonda deklarācijām. Uh, ka viņi nevēlētos turpmāk būt šīs programmas dalībnieki, ja parāds netiks pārstruktūrēt. Ko es domāju par to, jo starptautiskais valūtas fonds ir viens no svarīgākajiem spēlētājiem šajā jomā, tomēr paldies. Paldies, nu, mēģināšu jums atbildēt uh, itāļu valodā. Pats ir jautājums izskanēja itāliski šī doma, ko jūs pieminējāt, proti par to, ka Eirozona nav tāds nesraujams veidojums un ka mm, valsts var atteikties no eiro kā valūtas. Nu, par šo jautājumu ir jāpadomā. Grieķijas izstāšanās no Eirozonas pagaidām esam novērsuši. Sarunas bija ārkārtīgi smagas un sarežģītas par šo jautājumu, un, eh, un nu, vēlējāmies tomēr izrādīt solidaritātu un atbildību. Un tieši pateicoties tām arī esam izvairījušies no Grieķijas izstāšanās no Eirozonas bet nu šajā dzīvēm pasaulē nekas nav nenovēršams. Ja paraudzīsimies vēsturē, vēstures gaitā ir pastāvējušas sentās valodas, kuras kādreiz eh, tika uzskatītas par, par traušainām un, un, un, un eh, pastāvīgām, un tomēr tagad to vairs nav. Nu, kādā ziņā Eiropā valoda ir unikāls veidojums, nekas tāds līdz šim nav pastāvējis, ne tādos apmēros. Un jādomā, kas no visu tā par IMF runājot. Ja? Jā, es zinu, ka ziņās pēdējās dienās figurēja IMF paziņojumi par attieksmi pret eh, Grieķijas parādu, ko ir nepieciešams to pārstruktūrēt. Bet eh, šo lēmumu mēs varēsim pieņemt, eh, protams, mēs varēsim sākt domāt tad, kad Grieķijai tiks piešķirts šis aizdevums iespējams no, no stabilitātes fonda, ko es jau pieminēju, bet nu galējas lēmums vēl nav pieņemts. Tad iespējams, ka būtu jāspēlēmot arī par Grieķijas parādu pārstruktūrēšanu. Nu, lūk, nu, pagaidu tiešām par to runāt ir pāragri. Es e, precīzi arī nezinu, ko starptautiskās valodas fonds uh, piedāvās, bet katrā ziņā daļa no kompromisa ir šī pārstatizācija. Paldies! Manau kungs! Manau kungs, lūdzu! Labdien, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzdot jums divus jautājumus uzņēmumu nodokļi un uh, valstu riska izsvēršanu. Par uzņēmumu nodokļu uh, šobrīd joprojām mums nav atklātības par šiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka Eiropas līmenī ir nepieciešams īstenot uh, harmonizāciju, lai nodrošinātu vienot nodokļu bāzi. Kā Luksemburgas ministrs, uh, ko jūs domājat par šiem tax rulings, kāda būs nākotnē attiecībā uz tiem? Uh, Tālāk, kas attiecas uz uh, dalību valstu vārdspapīriem, šobrīd valstu parādi tiek uzskatīti ar nulles risku, un tie ietekmē, protams, apdrošināšanas uzņēmums un bankas, kas ir šo vērtspapīru turētāji. Un vai ir domāts par to, kas notiks tādā gadījumā, ja kāda valsts tomēr ir maksāt nespējīga? Un tas ir skaidrs, kas noteikti ietekmēs tirgus, un šobrīd uh, uh, tirgus jau spēlē diezgan spēcīgi tieši tāpat kā reitinga aģentūras. Ja risks ir augstāks, tad tas, protams, vairāk apdraud vērtspapīra turētājs, un tas varētu uh, būt instruments, kas var tikt izmantots pret valdībām, kuras uh, pieturās pie zināmām dogmām un vienotās valūtas. Es vēlētos uzzināt, kāda ir Luksemburgas eh, prezidentūras ideja par šo jautājumu. Paldies! Merci. Eh, Paldies, kas attiec uz uzņēmumu nodokļiem un eh, tā dēvētiem tax rulings. Lēmums, kas ir ticis pieņemts Eiropas līmenī, ir um, padarīt par automātisku apmaiņu ar šiem tax rulings, jeb nolēmumiem nodokļu jomā. Mēs jau uh, atbalstījām šo direktīvas priekšlikumu, un mēs pilnībā to atbalstam un darīsim visu iespējamo, lai, tā, lai darbs pie šīs direktīvas tiktu pabeigts līdz gada beigām. Kā jau es to teicu savā ievadrunā, mēs apzināmies, ka Um, šis dosie ir daudz sarežģītāks nekā sākotnēji varbūt šķiet, jo tā vietā, lai um, organizētu vienkāršos diskusijas, mēs gluži vienkārši cenšamies mazināt grūtības, bet nu, mēs katrā ziņā neatkāpsimies no savu mērķu, tā ir absolūta prioritāte. Un uh, Luksemburga nevar darīt neko citu, kā vien aicināt valstis rast risinājumu šajā jautājumā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai rastu kompromisu, kur tas ir nepieciešams. Un gal galā ir jāpanāk, lai tas viss darbotos efektīgi. Vēlos atgādināt, ka nekur citur ārpus Eiropas tas um, nepastāv šī te informācijas apmaiņa, kas mums tik ļoti patīk Eiropā, ir kas pavisam jauns, un tas pastāv tikai kopš 2005. gada, tātad praksē tikai kādus desmit gadus. Un um, šī uh, um, ASV līdzīgā sistēma arī balstās uz informācijas apmaiņu. Tāpēc es domāju, ka mums ir moderns risinājums. Tālāk, kas attiecas uz riska, parāda riska izsvēršanu. Patiesībā ir jāapzinās, ka mums vajadzētu būt pārsteigtiem par to, ka tikai 2015. gadā mums rodas šādi jautājumi. Tirgi jau gadu desmitiem ir darbojušies tā, it kā šāda izsvēršana nebūtu bijusi nepieciešama, tādu neviens nebūtu vēlējies, tā, to nav iespējams nodrošināt. Šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un šobrīd ir darba grupas, kas strādā pie tā. Un uh, uh, šo grupu uh, darba rezultāti noteikti tiks publiskot. Darbs šobrīd norit, nu tāpēc es neko vairāk arī nevaru teikt, kā tikai vien to, ka tas ir ļoti sarežģīti. Thank you. And Vice President reports. Paldies, un jūs saņemā runa par to, ka šis jautājums būtu jārisina globālā līmenī. Paldies, darīšu tā tīlūdzu. Jā, paldies, ministrs kungs, reiz, ka jūs ieradāties mūsu sanāksmē. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Jūs sevišķi Esmu gandarīts par jūsu tādu spēcīgo pro-eiropisko vēstījumu nu, šajos uh, um, nemierīgajos laikos tas ir īpaši svarīgi. Pirmais jautājums par valstīm konkrēti adresētiem ieteikumiem, rekomendācijām. Jūs sacījāt, ka neesat īpaši gandarīts ar izstāšanas līmeni vai gaitu, un kāds tad ir, kāda tad ir iemesli šādai tik gausai un, un nevēlīgai šo rekomendāciju īstenošanai atsevišķās dalībvalstīs? gadījumā tas nesaistās kaut kādā veidā ar viņu šodienos politisko atbildību, nevēlēšanos uzņemties atbildību. Vai varbūt dalībvalsts eh, vienkārši pietiekami neiepazīstina atbildīgos ar komisijas lēmumiem un rekomendācijām. Ko tad būtu komisijai darīt, lai pārliecinātu dalībvalsts aktīvāk īstenot šīs valstīm specifiskās rekomendācijas? Un otrs jautājums, vispārīgāk rakstotājs par Eiropas semestri pusgadu kopumā. Jūs eh, kā ministrs, ko jūs domājat par šī instrumenta efektivitāti? Tas tiek piemērots kopš 2012. gada, un tā pamatmērķis bija uzlabot daļbalstu politiku koordinēšanu. Nu, cik lielā mērā jūs domājat, šis instruments ir atbildes šīm gaidām, šiem mērķiem, un ja tas to nav atbildes pietiek lielā mērā, kas pat jādara to uzlabot? Paldies par jautājumiem, saka ministrs, teicami jautājumi. Nu, tām tiešām būtu jābūt mūsu vadošajām prioritātēm, un tāds arī ir. Kādēļ valstis um, neīsteno vai neīsteno pilnībā komisijas priekšlikums, uh, kas uh, figurē valstīm specifiskās rekomendācijās, būtībā divi iemesli jūs to pieminējāt. Pirmkārt, reizēm dalība valsts vienkārši nepiekrīt šiem rekomendācijām, nepiekrīt komisijas ierosinājumiem. Minēšu piemēru Luksemburgā, manā valstī saņemām šīs valstīm specifiskās rekomendācijas eh, celt eh, zināmas nodokļus, nu, nodokļu likmes. Nu, šeit minēšu piemēru, tad īpašuma nodoklis būtu jāpaukstina no saimnieka. Es atbildēju komisijai, es eh, atļaujos iebilst, jo nu pat esam pārni paaugstinājuši par 2% PVN, un tas nebija populārs lēmums, un tādējādi mēs esam izpildījuši savu vidējā termiņa mērķi, un mūsu valsts finanses ir kārtībā. Un tad jūs jums ierosiniet mūsu valdībai tagad paaugstināt um, vēl nodokļus, un es tam vienkārši nepiekrītu. Kādēļ mums būtu jāpaukstina nodokļi, ja um, mūsu valsts uh, finanses ir līdz, um, tad, līdzsvarots, ja mums uh, nav budžeta, uh, paliek liela budžeta deficīta, un es nesaku, ka visi komisijas ieteikumi ir slēgtie, bet, nu, reizēm pret tiem var iebilst. Es minu šo piemēru, lai saprastu šī procesa dinamiku. Otrs piemērs ir uzņemties atbildību, politiskā atbildība. Man kā pieminēšu sev valsts, kuras pazīst vislabāk, rekomendāts uzņemties lielāku politisko atbildību. Tātad šogad eh, šajā semestrī, jau semestrī mēs aktīvāk iesaistījām eh, sociālās partnerus. Pirmo reizi mums bija trīs tikšanās ar sociālajiem partneriem. Sākām jau janvārī, otrā mūsu sanāksme bija mājā un tagad trešā sanāksme jūlijā. Nu, vēlējamies skaidrot sociālajiem partneriem, kas tad īsti notiek, kādēļ, kādas ir uh, rekomendācijas. Un nu, tas ir viens veids, kā šo atbildību līdzdalību lēmumu īstenošanā uzlabot. Un to var panākt eh, dažādos eh, veidos, jūs esat šī, šis joms speciālists, jūs gatavojat attiecīgu ziņojumu, un es labprāt eh, ar jums tuvāk pārnāšu šo jautājumu nākotnē. Un jūsu otrs jautājums, proti, cik tad iedarbīgs ir šis Eiropas semestrs kā, kā instruments, nu, tas nekādā ziņā nav ideāls. To, protams, varētu uzlabot. Tāds būtu mans īsts uh, komentārs, bet uh, sapriešu jums uh, lūkojumu ierobežojumi, ar kuriem finanšu ministriem jāskaras pat labāk, strādā pie budžeta, sastādot budžetu, nu šie ierobežojumi ir diezgan ievērojami. Jums ir dažādi mērķi, tādas attīstības trajektorijas un kas tur vēl ne. Un es zinu, ka ja pieņemsiet lēmumu, uh, tā kāda pasākums maksā 100 miljonus eiro, nu tad vēl, nezinu, pirms pieciem gadiem šeit teikt, nu labi, tur mēs kaut ko te celsim, būvēsim, pieņemsim kāds sociāls pasākums uz priekšu un nu, finansējot, lūk, līdzekļus no vaicinoties naudiņu tagad, ja lemsiet par jauniem tēriņiem, nu, ziniet, jums būs rūpīgi jāskatās, kā tas iekļaujas valsts budžeta bilancē, un jums būs jāpavērst komisijai un iestādēm, no kurienes tad nāks naudiņu, kurš šos 100 miljonus ņemsiet. Un, ja esat pārsnieguši parādu griestus, tad komisija jums sacīs, nu, ziniet, problēma, nezinu, vai tā varēs. Un no šā viedokļa raugoties, šis instruments ir efektīvs. Jā, tas ir tas pa, eh, paģēra laiku un būs nepieciešami daudz gadi, kad, kamēr visi sasniegsim šo trajektoriju, bet eh, nevarētu sacīt, ka šis semestrs eh, ir bezvērtīgs instruments vai ka tas nav pietiekami iedarbīgs. Nu, es domāju, ka arī šeit varētu būt uh, vairāk tādu deputātu, kas uzsīk, ka mēs jau tā, to ejam pārāk tālu, nu, nu jāatrod pareizais līdzsvers. Starp uh, kopējo mūsu atbildību un iespējām, ko paver Eirozonu, Un no vienas puses, un suverenitāte, ko mēs saglabājam, no otras puses, un šis līdzsvars nebūtu nav tik vienkāršs vienmēr. Paldies. Parlamentēs, I think some. Jā, parlamentam šai ziņā ir priekšlikums par labāku līdzsvaru un saistošiem ES mērķiem nacionālā īstenošanā. Nekieglūts. Paldies priekšsēdētē un paldies Ekofin priekšsēdētē, ka izklāstījāt jūsu programmu. Es domāju, tā ir visnotaļ ambicioza Un es, kā referenti par daudziem tirgus fondiem, visnotaļ uztraucot, kad dzirdēju jūsu programmā, ka jūs nepieminējat e e MMF, bet tad jūs minējāt kolēģiem, ka te ir runa par pārskatīšanu. Divi jautājumi. Kas ir, eh, kāds ir jūs grafiks eh, Šīs dosie ir uz galvu jau veselu pirms gadus. Mēs to apstrinājām aprīlī un biju vīlusies, ka jūsu priekšsēcis nerisināja šīs lietas. Bet Itālijas prezidentūras laikā šīs temats vairāk kārt tiks skatīts padomā. Vēlos zināt, vai jūs varēsiet ar to strādāt septembrī, kad varētu sākt trilogu. Un tad vēl varētu minēt dažas lietas kompromisā par kurām jūs varētu runāt. Varbūt jūs varētu sīkāk par to pastāstīt. Un vēl dažas lietas, kuras gribu uzzināt. Pagājušas nedēļa plenārsēdē mēs balsojām par akcitu, akcionāru ziņojumu. Tur bija nepieciešama ziņošana no katras valsts atsevišķi par nodokļu. Jūs teicāt, ka jūs izskatīsiet SEO pasākums. Vai jūs varētu norādīt, vai jūs esat gatavs arī izskatīt pagājušā nedēļa parlamentā notikušo balsojumu? Un otrkārt, atbildot uh, citam kolēģiem par automātisko uh, informācijas apmaiņu par uh, nodokļu uh, nolēmumiem, uh, tad jautājums, kāpēc daži tam liek šķēršļus? Un vēl jūs sacījāt, ka vērtspapīru emitēšana ir viena no lietām, ko jūs varētu skatīt. Kas jūs skatījumā ir vienkāršā vērtspapīru emitēšana? Un kā varētu veicināt sorskatāmītāju lietā? Paldies. Man šķiet, ka jūs savos jautājumos metat vēl vairāk izaicinājumus nekā Sēdz Gigolds, jo mums būs jāpavada visu pēcpazinu, lai apspriestu visus jūsu uzdotos jautājumus. Es labprāt ar jums tikšos sešu mēnešu laikā arī, lai jums apspriest šos jautājumus. Bet īsi, runājot par naudas tirgu fondiem, man nav nodoma gaidīt. Problēmas ir acīm redzams un tās ir arī izteicami jārisina. Un ļoti žēl, ka es to neminēju, jo tad jums radās iespējas, ka es negribēju ar to strādāt, bet eh, es varu jums parādīt savus runas tekstu, un jūs redzēsiet, ka man bija nodoms par to runāt. Bet ir daudz jautājumu, kas pirms jāspriež komisijā, un tad jāredz, kā mēs varēsim gūt visu dalībvalstu atbalstu. Runājot par katras valsts ziņojuma nodokļu jomā, tāds bija jūsu jautājums, jūs pieņēmāt ziņojumu par to, man būs jāizlasa jūsu ziņojums, un tad es atgriezīšos pie jums ar saviem jautājumiem un reakcijām, runājot par CMU un vērtspapīra emitēšanu, pārvēršanu vērtspapīros, es domāju, ir svarīgi noņemt dramatisko toni šai lietā. Pārvēršana vērtspapīros mums liek domāt par finanšu krīzi ASV 2008. gadā. Mēs nevēlamies šādu veida pārvēršanu vērtspapīros. Tas, protams, nebūtu saprotams, bet no otras puses tas ir efektīvs moderns instruments, bet tam jābūt caurskatāmam, vienkāršam. Cilvēkiem ir jāspēj saprast, kādas ir garantijas vai um, kas garantē šo vērtspapīros pārvērsto, pārvērsto produktu. Septembrī, oktobrī komisija pabeigšu šo priekšlikumu, un tad, kad priekšlikums no komisijas jau būs, tad būs vieglāk to apspriest arī padomē. Paldies! Tuma Pandengas Derlāra. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, Nevis kungs, par jūsu atbildēm un jūsu ievadu uzstāšanos. Paraugoties uz pieredzi pēdējo divu dienu laikā, un esmu runājis arī ar draugiem, lasījis presi un tādā, šķiet, ka Eiropas Savienība un eiro vairs nav politiskais projekts, pie kur mēs sākotnēji bijām sākuši strādāt. Tas ir tagad kļuvis par kaut kādu sistēmu. Mm, diemžēl kaut kur pa ceļam esam zaudējuši lielo politisko perspektīvu. Vai Luksemburga arī uzskata, ka uh, ir jāstiprina Eiropas struktūru pēc prezidentūras ziņojumā, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešama makroekonomiskās stabilizācijas funkcijas spēcīgāka es, un tad ir jāparādz arī priekšnoteikumi, ja tā ir, vai jūs varat paužt nožēlu par to, ka ziņojumā ir aicinājums vienotam es budžetam. Un tad par šis ir tā, ka mēs visi vienojamies par to, ka nepieciešama plašāka konverģence Eirozonas veiksmē. Vai jūs iestātos par saistošākiem Uh, lielākām saistībām Cēzārs sakarā saistībā ar finanšu centriem. Paldies! Es varu atbildēt jautājumu dažādos veidos. Ļoti grūti būtu atrast tādu valsti, kam eiro ir tuvāk sirdīgi kā Luksemburgai, jo mēs esam vienīgā valsts, kas e, uh, ieguv šo valūtu kad eiro tika izveidots, vispārējās kādu valūtu zaudēja. Viss iespaidīgākais un daudzsološākais piedzīvojums, nu tagad gan tas kāds piedzīvojums labi neizklausās, ir šīs eiro projekts Eiropā. Tas nekad agrāk nebija darīts. Atceros, ka 90. 80. gados daudz mums teica, viss vispār nav iespējams, un vēl šodien cilvēkiem ir jāatzīst, ka uh, tas gan uh, bija paveikts, bet, nu, toreizējie masticīgie tagad saka, nu, lūk, es jau teicu, ka tas izgāzīsies. Bet, nu, rīkosimies saprātīgi. Uh, pareizā secībā un pareizā brīdī. Tāpēc piecu prezidentūru ziņojums ir nācis klajā īstajā laikā, tas uzdod pareizos jautājumus. Jūs esat no Beļģijas, tā arī ir valsts, kas visnotaļ ir par eiro un par eiro integrāciju. Kā, saptu, kā to saprot? Dažkārt vēlme doties priekš pārāk ātri arī ir saistīts ar risku. Piemēram, ja es saku vairāk saistību, atgriežos pie rozatīkuma uzdotā jautājuma. Ja mūsu rīcībā ir tikai daži pieredzes gada saistībā ar valstīm pieprasītajām reformām no komisijas puses, mums ir nepieciešams laiks, lai izstrādātu attiecības kopīgiem spēkiem. Tai nav jābūt vienveida Uh, attiecību virzībai komisija kaut ko saka un dalībvalstī tas aizvilkt, tāpēc nav vienkāršo risinājumu, atbildot daudz ar jūsu jautājumu. Arī kopīgās makroekonomiskās politikas. Tas iespējams ir lielākais jautājumu loks, kam mums jāpievērš uzmanība. To sauc par ekonomikas monetāro savienību. Kad tā sākās, sākumā mēs jau novietojām ratus pa priekšu zirgam, jo mēs izstrādājam kopīgo valūtu, bet nepievērsāmies kopīgā makroekonomikas politikā. Pēdējo 15-20 gadu laikā makroekonomikas politikas tuvinās, ar to gan nepietiek, noteikti nepietiek. Tāpēc ir atšķirīga finansiālā veselība valstu vidu, taču Ja jūs rīkosties pārāk ātri, tad iespējams, ka kritīs valstis vai cilvēki. Un beigās patiesībā ir jāizskaidro Eirozonas un eiro labums vismaz tiem, kas eirozonā ir. Tie, kas uzskata par pašsaprotam, varētu bez, bez tā arī iztikt, bet tie, kam šīs informācijas nav, tiešām ir jāizskara. Paldies, Elīza Ferēra, lūdzu. Well, thank you very much for being, for being here. Lielas paldies, kas esat mūsu viesis. Mans pirmais jautājums atkal ir saistīts ar tekstu, jo, ar eh, nodokļiem, jo es strādāju pie nodokļu ziņām. Ja mēs paskatām makroekonomiskā līdzsvara trūkums, tad mēs redzam, ka FTI Luksemburgā ir septiņreiz lielāks nekā IKP, ja paraugāties uz cik investoru pozīciju IKP īpatsvara ziņā, tad 216, eh, un nākošais šajā sarakstā ir tikai 55, 45 eh, šis rādīt. Protams, tā nav personīgi jūsu maiņa, vaina, tā ir valsts stratēģija. Tikmēr jūsu ātrums ir ļoti pozitīvs, tas mums, mūs vēl svieš cerību. About taking on board the Jūs izteicāties ļoti pozitīvi, un tas mūs, var, protams, vieš cerību. Taču jāpadara nodokļu sistēma loģiskāka Eiropā. Ar monetāro savienību mums ir apusēji budžeta pārbaude taču darbojas pamatoties uz jebkādas minimālās sadarbības trūkumu nodokļu jomā. Mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju pat par nolēmumu skaitu. Es atvainojos, ka tik atklāti jums to saku, bet mums jāsaņem šāda informācija. Nu, mans otrais jautājums pēc tam ātriem par Grieķiju un Eirburgu. Es pilnīgi jums piekrītu. Jā, ja nav izaugsmas, tad nevar arī atmaksāt parādu. Bet ja mēs paraugāmies uz troju, kas ievies to režīmu, tad izaugsme nav darba kārtība centrā. Darba kārtība, ja tiek pazaudāta 80% no IKP un 26% ir bezdarba līmenis, tad tas nav īstais brīdis izvirzīt prasības. Vai jūs neuzskatāt, ka būtu pareizāk? piešķirt komisijai mandātu atbrīvot dalībvalsts no dažādiem konfliktiem to starpā, un vai kopienas metāde nebūtu pareizāka, un tad varētu līdz arī izpēc tālāk. Paldies par jūsu jautājumu! Luksemburga ir daudz investīciju valsts iekšienē un ārpus tās. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir ļoti efektīvs startautiskais finanšu centrs. Tam nav nekāda sakara ar nodokļu sistēmu. Vācijā ir lieliska automobīļu nozare. Viņi eksportēja automobīļus visā pasaulē. Neviens Vācija par to nevar vainot. Mēs esam specializējušies finanšu pakāpojumos, un tāpēc mums ir investīcijas gan iekšienē, gan ārpus. Tas nenozīmē, ka mums nebūtu jārīkojas nodokļu jomā. Tās ir divas atsevišķas jomas. Mēs sadarbojamies ar taks komisiju arī. Es pats pirmdien biju gatavs eh, tur doties, bet viņi at, atsev šo sanāksmi. Es biju gatavs tur doties par spīti Eirogrupu sanāksmi. Es biju sagatavojis savu darba kārtību tā, lai es varētu izslīdēt no Eirogrupu sanāksmi un doties uz nodokļu. Uh, sanāksmi. Esmu apņēmies strādāt pie nodokļu jautājumiem, un es arī turpmāk tā darīšu. Es esmu pārliecināts, ka mēs Luksemburgā kā finanšu centrs varam būt efektīvi arī nākotnē, kad būsim harmonizējušies, nezinu, vai tas būtu pareizais termins, kad būs caurskatāmāka nodokļu sistēma un varēsim apspriest visus jautājumus, kas tagad ir sarunu galda. Par Grieķiju, pavisam īsi. Jā, mums nepieciešama izaugsme Grieķijā. Jā, ekonomika ir jāpārstrukturē un jāmodernizē. Taču Grieķijas ekonomikas modernizācija ir Grieķijas valdības uzdevums. Tas nav mūsu uzdevums, tas nav komisijas, tas nav padoms, tas ir Eiropas parlamenta uzdevums. Bet ir viena pakotne šai nolīgumā. Priekšpēdējā punktā ir minēts, ka komisija ir gatava piešķirt 35 miljardus eiro Portugālē. Es atvainojos, saka ministrs. Es atvainojos, būtu jau jauki, ja tas būtu Portugālis, pateicos, ja tas būtu Portugālē. Grieķijai šis uh, ieguldījuma aspekts tiek skatīts, un es tiešām vēlos, lai šie līdzekļi piešķirt pēc iespējas ātrāk un efektīvi. Paldies! Pablo Zalba, lūdzu. Liels paldies! Priekšstādātē, paldies! Uh Eikofina priekšstādāja par jūsu paskaidrojumiem. Jā, pareizi saprat. Jūs pieminējat, ka tiks izveidot darba grupa par elastību stabilitātes izaugsmas faktu. Vēlos zināt, vai jūs varētu sīkāk par to pastāstīt. Tad jūs. Jūs sākumā pieminējāt, ka tiks izveidot darba grupa par elastību Vai jūs varētu sniegt sīkāku informāciju par to lūdzu? Tā ir IWG grupa, kas ar to nodarbojas. Tā nav kāda jauna grupa. Viņu mērķis ir pabeigt savu darbu līdz gada beigām, ja esmu pareizi informēts. Bet sīkāk varbūt jūs varat pastāstīt par viņu uzdevumu, kā darbu viņi veiks. Atbildes, darbs turpinās. Jūs zināt, kā tiek izskatīti dažādi jautājumi, piemēram, vai kādām investīcijām varētu piešķirt atlaidi kalkulācijas. No nu, vienas puses tas ir viegli saprotams, no otras puses tas ir ļoti tehnisks dabas, tam ir sakars ar grāmatvedības jautājumu. Un te es varu teikt, ka tas ir arī temats, par ko vairāk spriež eiro grupas līmenī, nevis 28 dalībvalsts līmenī, jo mums eirozonā pašiem jābūt skaidrībai. Tātad tas ir jautājums, kur vairāk skata eiro grupas priekšstādātājs. Vēl viens jautājums par Grieķiju, lūdzu, paldies priekšstādātājs, saka Zalbskungs. Es jums pilnīgi piekrītu par izaugsmi un uh, parādu ilgspējību slavenā SVF ziņojumā minēts, ka pagājušā gada vasarā parāds Grieķijā bija ilgspējīgs. Galvenokārt es domāju, tā bija tāpēc, ka Grieķijā pieaugums bija 0,8. Vai ar šo jauno glābšanas plānu jūs sagaidāt, ka izaugs nokritīsies Grieķijā, un ja tā būs vai pastāv iespēja, ka Grieķijas parāds varētu būt ilgspējīgs. Pēc dažiem mēnešiem tas, tas bija ilgspējīgs. Jā, atbild Grameņus kungs. Grieķijas parāds tika uzskatīts par ilgspējīgi, jo prognozes pagājušam gadam šim gadam bija visnotaļ pozitīvas. Diemžēl šī pozitīvā tendence ir pārtrūkusi. Nav šau par to, ka pēdējo 4-5 mēnešu laikā šaubas, nedrošība ir daudz ko izjaukusi. Šīs ir iekšējas politiskas debates, kurās nevēlos iesaistīties, jo, kā um, prezidentūras finanšu ministrs. Bet fakts ir tāds, ja ekonomika neaug, tad viss mainās, diemžēl, 6, 7, 8 gadu laikā Eiropā bija milzīgs stagnācijas periods, un cerams, ka mūsu budžeti vairs to nevar uzturēt. Eh, agrāk tie budžeti nebija nesabalansēti, jo bija izaugsme. Un Grieķijas valdībā ir milzīga atbildība. Tas attiec ne tikai uz šo valdību, bet arī uz iepriekšējām valdībām. Ir jāatjauno uzticēšanās ekonomikai, uh, Un jāsāk no paša sākuma, no maziem vidējiem uzņēmumiem, individuāliem uzņēmumiem, izveidot tādu ietvaru, lai cilvēki vēlētos strādāt un būtu produktīvi. Ja tas tiks panākts, tad uh, parāds būs ilgspējīgs. Un runājot par kārtību, ir paredzēta parāda pārstrukturēšana, tad, kad programma tiks piešķirta Paldies, un Alfreds Sams lūdzu noslēgumā. Paldies, priekšsēdēļ, finanšu ministri. Vienošanās ar Grieķiju ir panākta, un tiek atzīts, ka lielākā problēma ir uzticēšanās. Uzticēšanās Grieķijas valdībai. Nu, tā es to sapratu. Tagad ir tāda vienošanās kas ir līdzīgi par, eh, kas, ko var pielīdzināt eh, karam starp Eiropas, Eiropu un Ķīnu. Ekonomiski, tehniski un administratīvi š, tas viss padarīs tikai vēl ļaunāk. Vairums finanšu analistu jau to saka, arī starptautiskās valūtas fonds to atzīt. Un tomēr šo vienošanos atbalsta arī Grieķijas partneri. Acīm redzot, Grieķijas valdība pieļauj smagas uh, strateģiskas kļūdas sarunu gaitā. Vai jums neliekas, ka tagad uzticēšanās eh, trūkums ir pacēlies no Grieķijas uz Eiropas partneriem? Var Eiropas partneri Grieķijai saprot ekonomiskās sekas, ko viņi tagad iz, izplat, ja viņi to nesaprot, tad viņiem nevar ticēt. Un ja viņi to, eh, ja viņi to apzinās, tad, eh, tad viņi ir bezatbildīgi ir jāvērš pret eh, neusticēšanos. Un eh, tad tas var beigties ar to, ka visa Eiropas Savienība tiks uzskatīta par neusticamu. Paldies par jūsu jautājumu. Mēs daudz patiesībā nerunājām par uzticēšanos kā pamatlietu. Tas tika runāts Eirogrupā un valstu, valdītā, val, valstu valdību vadītāju sanāksme. Kā vislabāk var izrātīt uzticēšanos no 18 partneru viedokļa. Ja ne tā, ka vēl piešķirat 80 miljārdus eiro valstī parādu aizdevumu valstī, kurai jūs jau 204 miljārdus eiro esat aizdevuši. Ja jums liekas, ka te trūkst uzticēšanās, tad jums ir, jums pietrūkst iztēles. Parādiet man vēstulē 18 valstis, kas kopīgiem spēkiem aizdevušas naudu kādam, kam ir bijušas problēmas. Es nedomāju, ka jautājums par uzticēšanos ir pārcēlies uz citu vaininieku. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, par ko viss vienojās, bija tas, ka ne tikai šī Grieķijas valdība, bet vēlos uzsvērt arī iepriekšējās valdības, nespēja savās programmās īstenot to, par ko pastāvēja vienošanās. Šī iemesla dēļ šīs programmas nedarbojas. Jūs varat eh, izmest logu visu šo programmu filozofiju, taču es vēlos sacīt, ja ir tāda solidaritāte, kas ir sev apliecinājusi tā, kā ir apliecinājusies, un aizdevusi tik daudz līdzekļu, cik ir aizdot, un skaidrs, ka ir struktūrāls parāds, tad ir nepieciešama drosme. Es teiktu, ka tā ir drosme 85 miljardu trešā pakotne, tā ir tas lielākais uzticēšanās apliecināšanās apliecinājums. Neaizmirsīsim, ka mums visiem jāatgriežas pie savām valdībām un jāpaskaidro mūsu valdībā laikā, kad visām valstīm ir klājies grūti, ir budžeta problēmas daudzās valstīs. Mēs vēlreiz palīdzēsim vājākajiem starp mums. Nu, viegli tas nenāk. Iedomājieties valstis, kas pašas ir virs pakļautas šādām programmām. Es viņas nesaukšu vārdā, jums tās ir pazīstams. Tās ir apņēmušās aizot vēl līdzekļus Grieķijai, kaut vai arī, kaut arī tām pašām ir uh, šāda programma. Vai tad tā nav solidaritāte? Vai tas nav solidaritātes apliecinājums? Un tagad mums tiešām pietrūks laika, un tagad vēlos jums pateikties, Garameņa kungs, par šo ļoti interesēto viedokļu apmaiņu. Mēs jūs pilnīgi atbalstam, esam gatavi sadarboties, lai īstenot jūsu programmu. Mēs pilnīgi atbalstam jūsu prioritātes un arī attiecībā uz ekonomikas un monetāro savienību vēlos piebilst, ka īstenošanas prioritātei kas manai sirdī arī tuva, parlaments atbalstīs eh, noteikums eh, pakotņu īstenošanai. Tas arī ir svarīgi. Un vēlamies vēl piebilst demokrātijas pīlāru. Tas ir pīlārs arī piecu priekšsēdētāju ziņojumā. Un tas attiec arī uz starpīstāžu nolīgumu. Lielas paldies! For... Tagad pārtrauksim sanāksmes divām minūtēm.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 Dear colleagues, I think now we can. Cienījamie kolēģi, domāju, ka varam atsākt darbu. Welcome to uh, Commission DG FISMA. Tagad sveic šeit uh, komisijas pārstāvju un pārējās delegācijas locekļus. Sveicu arī esmas uh, priekšsēdētāju, Vanaventūras kungu un visu esmas komandu, tieši tāpat kā politikas ekspertus Marku Adamsu. Šodien mēs runāsim par um, diviem jautājumiem, MIFID un BRRD. Sāksim ar MIFID. Un vispirms apspriedīsim nākamos regulatīvos tehniskos standārtus, kur šobrīd esmu pieslīpē galvenos standārtus, kas aptvers virkni izšķirīgu jautājumu Un, ja mēs pareizi saprotam, tad tas ir bijis ļoti intensīvs process un nevienmēr vienkāršs. Un parlaments ir lūdzis uh, sniegt pilnīgi informāciju ikvienā uh, tad, darba posmā, un tagad pirms šo uh, eh, standārtu priekšlikumu finansēšanas es priecājos, ka mums ir iespēja diskutēt ar jums Un esmu pārliecināts, ka mēs noteikti pievērsīsimies vairākiem izšķirīgiem jautājumiem, pie kuriem darbs vēl nav noslēgts un kas ir ļoti nozīmīgi. Tagad nekavējoties vārds Stīvenam Meidžoram. Jā, viņam vārds vispirms, un tad komisijai. Lūdzu. Uh, the, probably you should speak. Varbūt jums vajadzētu runāt tuvāk mikrofonam, jo jūs teikto nav iespējams sadzirdēt. Tūkiem gan šķiet, ka mikrofons nedarbojas, jo nekas nav dzirdams. Microphone is not working very well because uh, you are actually close to the microphone and Jā, cīm redzot, mikrofons nedarbojas, jo jūs jau esat diezgan tuvu mikrofonam. Nu, varbūt tas nav. Varbūt mikrofons nedarbojas, varbūt izmantojiet citu. Vai tagad ir labāk? Jā. Jā, tiešām ir dzirdama atšķirība. Tā kā um, man sākotnējā daļa netika pārtūkot, tad es varbūt sākšu vēlreiz ar pašu sākumu. Jā, tik tiešām, dāmas un kungi, man ir prieks, eh, ka man šeit ir uzaicinājuši komitejas locekļi, lai informētu par esma darbu par MIFID 2 ka jūs zinat, MIFID 2 ir eh, viens no uh, galvenajiem noregulējumiem otrajā līmenī, kuru esmu ir uzsākusi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi esmē, lai šis darbs tiktu īstenots uh, savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē ar ekonu komiteju, lai nodrošinātu saulaicīgu jaunā režīma īstenošanu Eiropas institūcijās. Eh, iepriekšējā pārbaudas posmā eh, daži no jums eh, pauda bažas par to, ka šis process nav pietiekami caurskatāms strādājot pie priekšlikuma, un priekšējātājs arī teica, ka tas nav tik vienkāršs process. Es varu garantēt, ka mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk informētu jūs par to, kādā virzienā ESMA uzraudzības padome grasās virzīties. Taču es vēlētos arī lūgt jūsu izpratni, jo ir zinām ierobežojumi attiecībās to, cik detalizēti mēs attiecīgā posmā varam informēt jūs par atsevišķiem jautājumiem, jo ESMA ir mandāts darboties eh, pie šiem jautājumiem, bet mēs neesam pilnībā finansējuši savu nostāju. Mēs esam gatavi strādāt pēc iespējas eh, atklātāk un esmu pārliecināts, ka mēs varam savietot uh, mēs varam uzklausīt jūs bažas un uh, sadarboties efektīvi. Pēdējo nedēļu uh, laikā mēs centāmies īstenot centienus, lai jums to m, tik tiešām pierādīt. Mēs esam informējuši jūs par jauninājumiem un uh, tāpat arī um, esam informējuši par atlikušajiem neatrisinātajiem jautājumiem. Mēs uh, divpusēji esam sazinājušies ar dažiem no jums, kas vēlējās detalizētāk. Uh, apspriež šos jautājumus šobrīd. Priekšlikumu eh, finalizē komisijas attiecīgie dienesti un mums ir nepieciešams juridiski saprātīgs eh, priekšlikums un nevajadzētu aizkavēt īstenošanas procesu un eh, juridiskās pārskatīšanas procesu. Mm, tam nevajadzētu dot iespēju, ka mēs cenšamies kaut kādā veidā aizkavēt parlamentu un padomas darbu, lai īstenot šos standartus. Mūsu mērķis ir informēt jūs par uh, izmaiņām eh, juridiskajā ietvarā, un to mēs darījām arī pēdējo nedēļu laikā. Tagad es vēlētos pievērsties trim svarīgiem jautājumiem. Vispirms eh, par um, eh, aktīvu caurskatāmību. Mēs jo īpaši domājām par vērtspapīru tirgu atklātību, bet neaktīvi arī diezgan plaši, jo īpaši um, atvasinātie instrumenti. Un šīs kategorijas ir ārkārtīgi svarīgs, tas ir tehniski ārkārtīgi sarežģīts uzdevums esmai un svarīgākais ir nodrošināt, lai praksē šī sistēma darbotos. Kā jau tika uzsvērts iepriekšējā uzklausīšanā, mums neizdosies vienoties par ideālu sistēmu, kurā būtu gan caurskatāmīga, gan arī visu interesēto pušu intereses. Bet vienlaikus es domāju, ka mums ir izdevies panākt ievērojumu progresu, lai eh, panāktu labāk eh, izstrādātu sistēmu. Pēdējo gadu laikā publisko konsultāciju eh, process ir devis svarīgu pienesumu runājot, jo īpaši par vērtspapīru tirku caurskatāmību iepriekšējā viedokļa apmaiņā jūs baudāt bažas par to, kāda metodoloģija ir jāizmanto šai izvērtēšanai un, un cik lielā mērā mēs varam um, būt akurāti un mēs nopietni to ņemam vērā un izvērtējām to pieeju, kuru esma bija izvēlējusies savu laiku. Eh, finanšu instrumentu eh, pieeja nozīmē, ka mēs eh, izskatām katru instrumentu atsevišķi un jāsaka, ka ieinteresēto pušu viedokļi atšķirs un pēdējo nedēļu laikā mēs esam strādājuši pie iespējamām divām opcijām, lai rastu uh, pienācīgu līdzsvaru starp paredzamību, efektivitāti no izmaksu viedokļa, kas, protams, būs viens no galvenajiem, pirms mēs pieņemam lēmumu. Tagad es vēlētos pievērsties otrajam jautājumam, kas attiec uz pozīciju limitiem. Vairāk ir pauduši bažas par to, ka šie limiti varētu būt nevis 10, ir 20%. Eh, Tas nozīmē, ka mums ir bāzes līnija 25% plus eh, vai mīnus 15%. Daži uzskatīja, ka jāsamazina par 25%, un dažas interesētās puses ir minējušas konkrētus piemērus, kur 10% ir pārāk strikti, bet 40% ir nesaprātīgs risinājums. Taču, pievēršot uzmanību ekstrēmām, nu, maz ticamām versijām, mums neļaus izraudzīties labāko režīmu. Es nezinu, kurš nacionālais likumdevējs vēlētos piemērot mazāko limitu. Uh, vai, teiksim, vislielāko limitu. Saskaņā ar šo priekšlikumu uzraugu piemēros režīmu dinamiskā veidā, tas nozīmē, ka limiti, tad, kad tie tiks uzlikti, vairs nebūs maināmi un tie tiks samazināti eh, saskaņā ar pieeju un kritērijiem, kas ir mūsu pieejā. Esmas eh, pieeja nozīmē, ka nacionālie eh, operatori var noteikt striktus līmenis, ka tie ir nepieciešami. Citiem vārdiem sakot, mēs ņemam vērā to, ka Eiropas Savienības eh, režīma aptvērums kā pirmajā eh, līmenī tas ir aprakstīts, ir diezgan uh, plašs, tas ir plašāks nekā ASV režīms, un tas nozīmē, ka tas ievērojami ietekmēs mūsu sistēmu, tāpēc uh, fleksibla un pakāpeniski pieeja ir absolūti nepieciešama nacionālajiem likumdevējiem, jeb regulātoriem, lai viņi tiktu galā ar um, konfliktiem un uh, novērstu varbūt tirgumu kaitējošus uh, gadījumus. Ja uh, problēmas radīsies, tad um, esmai būtu jādarbojas kā drošības mehānismam. Mēs saprotam, ka likmes ir augstas, un mēs ņemam vērā bažas, kuras pauda uh, enerģētikas nozars pārstāvi un citu nozaru pārstāvi. Es man vēlas pievērsties šim testam ļoti piesardzīgi, bet vienlaikus es vēlos uzsvērt, ka publiskās diskusijas parasti iet nepareizajā virzienā. Tiek uzskatīts, ka ir nepieciešama MIFID licence nefinanciālajiem uh, instrumentiem, bet runa ir par to, ka izņēmumi ir jāsamazina pēc iespējas, uh, jāierobežo pēc iespējas nelielā skaitā. Uh, un tie spēlētāji, kas ir līdzīgi finanšu spēlētājiem, viņiem ir jābūt līdzīgiem noteikumiem. Mēs radīsim tādu testu, kas e, izslēgs nefinanciālos uh, spēlētājus, kas attiec arī, uh, ja mēs viņus izslēgsim, tad tas nebūtu saskaņā ar mūsu pieeju. Mums ir nepieciešams tāds tests, kas būtu piesardzīgs, bet vienlaikus pragmatisks. Un vispētot divi pavisam īsi komentāri. Es vēlos uzsvērt, ka uh, Attiecībā uz manis pieminētajiem aspektiem eh, piemērojamais eh, noteikums ir RTS. Tas nozīmē, ka MIFID stāsies eh, spēkā, mēs nevaram vairs grosīt šos RTS. Es, tas nozīmē, ka pilnībā būs jāpārskata noteikuma process, un tas nozīmē, ka arī parlamentam būs savs vārds sakāms. Uh, Es ar nepacietību gaidu jūsu komentārus par MIFID un jo īpaši par trim pieminētajiem jautājumiem. Lielas pa paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much, Stefan. Now. Paldies, Steven. Vārds Fabrikas kundzei komisijas pārstāvē. Paldies, priekšsēdētājs, sveicināti. Arī es vēlos izcelt svarīgākos principus, uz ko balstās MIFID 2 un MIFID 1 jo šie sarežģītie tehniskie standarti ir jāatraktē un jāskat šo principu kontekstā. Kā jūs zināt, MIFID un MIFID 2 mērķis ir uzlabot uh, finanšu tirgus efektivitātu un izturīgumu. Ir izstrādāta virkni pasākumu, lai uzlabotu caurskatāmību šajos tirgos, gan uh, kapitāla, gan ne kapitāla jomā, kas ir jauna joma. Lai rosinātu tirsniecību regulācijos tirgos, kuriem ir tādas nu, regulatora prasības. Tāpat arī, lai stiprinātu, atvesinātu instrumentu tirgus eh, elastīgumu, ja sevišķi tur, kur runa par eh, um, preču tirgu, par um, atskatīšanās prasībām, tāpat arī investīciju firmu definīciju paplašināšanu, lai veidotu vienlīdzīgu um, tirgu pakalpojumu sniedzējiem vai līdzīgu aktivitāšu veicējiem. Jāskamie piekļuvu kapitālam MVU. Jāstiprina investoru aizsardzība. Tāpat arī jāsako līdzi tehnoloģijas attīstībai, nu, piemēram, kas, kas attiecas uz uh, e-tirsniecību, jānovērš diskrimināciju pakalpojumu uh, piekļuvēju un tirsniecībai derivatīviem, tāpat finanšu sankcijas un tā tālāk. Kādēļ to izceļ? Tādēļ, ka kas ir būtiski, lai nodrošinātu, ka BTS tātad un ITS, e, tie regulatīvie standarti, atbilst šiem mēķiem, kas e, figurē pirmā līmeņa likumdošanā. Un arī, lai šie izceļinošanas pasākumi tiktu adekvāti nokalibrēti, tā teikt, un sniegtu arī nepieciešamo skaidrību un juridisko drošību. Un komisijas viedokļa augoties, svarīgākie jautājumi, mēs runājam par tehniskiem standārtiem. Ja? kuriem mēs eh, veltam daudz uzmanības. Nu, uzdevums visiem veltam daudz uzmanības, bet nu, tie svarīgākie, ja? mēs kastāk apspriestie, ir tie, kas saistās ar pre un postreidu caurskatāmību, elementi, kas saistās ar nediskriminējošu piekļūšanu platformām. Tāpat tirsniecības kontroli ir par algoritmisko tirsniecību pozīciju līmenī. Mums liekšņu vērtības eh, tātad eh, papildus pakalpojumiem. Tas atbilst pirmā līmeņa prasībām, bet tas jāskatās arī eh, plašākā politikas mēģi kontekstā, domājot par jaunām darbietām un izaugsmi, nu, un kapitāla tirgu savienības iniciatīvu. Mēs ir segmēt izaugsmi, aizsargāt investorus, segmēt finanšu stabilitāti. Nu, MIFID 2 sarūpējas izcenšanas pasākums, kas padarīs tirgus efektīvākus un izturīgākus, atjaunos investoru pārliecību un nodrošinās arī tirgus dalībnieku integritāti. Es mēs smagi strādāju, lai šos mērķus arī panāktu. Bet nu vienošanās līdz galam vēl panākt tomēr nav. Nu, un septembrī uzraugi, tad uzraugi iestādes teiks savu šo, šo vārdu. Vēl par uh, eh, Nečakungs sacīto, par uh, tiesisko pārskatu. Šis teksts atrodas padomas uh, eh, juridiskajā dienestā, jurista pārskata tātad uh, juridisko kvalitāti, nevis būtību, jo, kā Nečakungs sacīja, mm, mēs nu, nav pieņems lēmumu par uh, galējo saturu, un arī tādēļ, ka komisija tiesības. Uh, tātad atbalstīt, eh, vai noraidīt, vai, vai, vai, um, vai kā citādi šos eh, ieteikumus esmu vārdā, un pat lēmēm eh, juridiskā pārskata brīdī šis politiskās lēmums pieņemts vēl nav. Vēlamies atbalstīt rēsmu, attiecībā uz risinājumu, ko viņi ir raduši, saistībā parlamenta piekļuvi juridisko standartu projektam. Atbalstam esmu. esmu darbojos atbilstoši eh, esmu regulai. Un to ir specifisks normas attiecībā uz eh, šīs tiesas neatkarīgumu. Paldies. Thank you. Mēs paldies. Paldies, ja komisijas pārstāvē. Ja mēs visi, protams, piekrītam, ka eh, tāds mērķis kā izaugsme ir uh, apsveicams. Bet, protams, jānodrošina atbilstība pasaušiem tiesību aktiem Tas arī pilnībā jānodrošina. Nu, un tagad vēlos dot vārdu Markusam Weberim. Jā, paldies. Paldies Stīvenam Majoram un Fabrikas kundzei par šo prezentāciju. Dažas tādu principā raksturu komentāru. Tiekamies jau trešo reizi šajā komitejā. Runājot par izcelšanas tiesību aktiem, MIFID un MIFIM kontekstā. Un kas attiecas uz esmu, Mums nu, tas gan ilgi būs jāgaida, pirms eh, sagaidīsim konkrēts teksta eh, priekšlikums. Nu, te nav runa par tiesisko pamatu varbūt, bet eh, vairāk par sadarbības metodi. Vai mēs sadarbojamies? Lūk, par to jautājums. Pēdējā teksta, ko saņēmām nāk no pērnā gada decembra, un pat tam nākam šis tas tomēr jau ir mainījies. Nu tā pirms pāris dienām saņēmām. Um, neoficiāli dokumentu uz 27 lapusēm, vēlos norādīt, ka konsultācijas dokuments, nu, tajā bija pār par 600 lapusēm un divi pielikumi. Kopumā vairāk, nu, gan ir tūkstots lapuses kopā. Nu, tā kā diezgan sarežģīti jau tā strādā, bet tagad mēs, eh, tātad pēc tam bija simtiem lapušu garš dokuments un tagad dokuments ar 27 lapusēm, nu, tas ir, roksim par to, kāds mums ir problēmas ko vēlos arī apliecināt, un, un uh, to nevajadzētu ignorēt. Paldies, Steven Major, par jūsu skaidriem vārdiem. Ieklausījos tajos. Vairākas reizes runāšu par to, ka, ja regulatīva tehniskie standārti tiek mainīti, tas jānotiek prognozējumam procesā. Nevis, ka ir kaut kādas tādas atbilžu jautājumu sesijas un, un, un tā, un kādas. Uh, Bet tad eh, esmu mājaslapā, ir eh, iespēja kaut kā viedokļu paust, bet tam ir jāievēro mūsu un, un eh, padomis pilnvaras. Mēs labprāt tam visam vēlamies sekot līdzi un ceram, ka tas tā arī notiks. Bet nu dažas konkrētas tēmas, konkrēti jautājumi ar pozīciju limitiem saukšu. Kā jūs teicat, un to es jau iepriekšā reizē, es neesmu liels entuziasts tādai pieeja, ko esmu paredzējusi. Par Eh, šiem limitiem 10 līdz 15% ar eh, īpašiem likvīdiem tirgiem un nelikvīdiem tirgiem. Jaunākais priekšlikums, kas mums ir sagatavots, veids diferenciācijas tā, starp eh, tātad spot naudu un nespot naudu un, un runā par atklātajām pozīcijām. Un jaunais priekšlikums nelikvīdiem, ne sporta eh, naudas produktiem eh, nav vairs tik elastīgs. Problēma gan netiek atrisināta, to jautājums par to, vai šis koridors ir jēgpilns vai nē, šī amplitūda, un to no sākuma es uzsvēru, ka 25 plus mīnus 15, manuprāt, eh, nav adekvāta amplitūda. Pastāv risks, ka mēs piedzīvosim sliktāko scenāriju, ka mēs nevarēsim izvairīties no, no tā, ka tātad tiek likvīdījos tirgos pastāv tādi uh, nepareizi stimuli un ka nelikvīdie produkti no tā zaudē. Visās produktu klāsēs vajadzētu pieņemt adekvātu risinājumu. Vienlaikus es uzsveru, ka man ir bāžas, ka te varētu būt kāda ziņām deficīta. Vēlos zināt, kas, ko jūs grasāties tātad vienādot. Um, pozīciju limitus, ka vien tie paši produkti dažādos tirgos um, tiek eh, izmantot atbilstošai amplitūdai, un kā es nodrošinās, tiek, eh, tiek piemērot viena pozīcija no šīs amplitūdas. Lūk, to vēlos uzzināt no jums. Ir jābūt līgumiem, ko, kur mm, dažādi uzņēmumi vienā grupē piedarās, vai ir iespējams zināmas spekulācijas. Vai esat to paredzējuši, un kā jūs nodrošināsiet, ka esmas definīcija tātad ekonomiski ekvivalentie kontrakti nenovedīs pie tā, ka šos limits vajag apiet. Nu, tā, tā ir tāda pamata um, bāža, teiksim, rūpe mums, un mēs labprāt vēlētos uzzināt, ko es šeit sakrā grasāties arī. Mēs saprām, mēs esam um, neapvienot. Tālāk par šiem iespējamiem izņēmumiem. Protams, jautājums par to, kam ir nepieciešama MIFID licence un kam nav. Tad no vienas puses personas tiek uzlikt strikti noteikumi un uh, Un nedrīkst pieļaut, ka tirsniecības platformas tagad MIFID režīmā, tātad tiek veidots, bet kādā citā sektorā tās e, iztrūkst. Un, nu, jautājums par, par vienādiem spēles noteikumiem līdz ar to. Nu, nu esam e, ap, apsnāti, tātad, e, e, par, par, tātad paredzējuši izņēmumus papildu šiem pakalpojumiem, bet jautājums to, kāds tos definē. Es, nu, jūs sakat, es priekšlikumu 5% no pašu kapitāla un noteikti procents līdzlēvē tirgu, par to esam diskutējuši. Nu, konkrēts kāds jūs mums nevarējāt sarūpēt, un tagad jūs paredzat jaunu sistēmu, izstrādāšu jaunu sistēmu. Tad tas tests pārbauda, kas sastāv no diviem elementiem spekulatīvo transakciju daļa kopējā tirgu un otrs tests spekulatīvo tiesniecības darījumu īpatsvars kopējā tātad biznesā. Un, nu, tad kā tad to tagad traktēt, ja, salīdzinām ar jūsu iepriekšējo piedāvājumu, mums tā te ir tāds izmaiņas, un kādēļ neuzteikt vienkārši kaut kādas liekšanētīs, par ko spriedām iepriekšējais, kāpēc piedāvāt jaunu režīmu. Un otrs jautājums, kā ar pirmo līmeni? tas ir savietojams. Proti, ka tikai runājot par eh, tirsniecības eh, transakcijām, neņemot vērā tātad citas fiziskās, eh, fiziskos darījumus, par ko atbild uzņēmējs. Un arī, kā es sacīju, nav konkrēti skaidrs par tirgus apmēriem. Līdz ar to tāds kriterijs kā līdzsvarība tirgu, un arī tirgus saimnieks pats to nevar izpārot, cik liela daļa viņam ir tirgu. Un līdz ar to man nodrošināt, lai MIFID 2 kontekstā šie statistika, šie skaļi būtu pieejami. Tālāk, ko vēlēs pieminēt, eh? to minēt arī savā prezentācijā, likviditātes eh, regulējums ir norma. Nu, jāsaka, ka principā es vērtēju pozitīvi to, ka lūk, pēdējos mēnešos kaut kas te ir panāks tiešām, dinamiska pieeja, lai tā tad eh, sakmētu tirgus attīstību, un tāds stimulus, tas ir loģiski, bet jautājums ir, vai šo dinamisko pieeju tiek ņemts vērā arī mūsu līdz eh, lemšanas eh, tiesības. Neapstrādā dokumentā sanāca likvidāts pārbaudi atbilstoši aktīvu klasēm, eh, kā citādi. Manuprāt, nosoties uz izslēgtiem instrumentiem, tātad atsevišķi instrumenti pie instrumentam, ja bija eja pieeja, tā tad būtu loģiskāks un, un tur ir mazākas iespējas kļūdīties. Un, Ņemot vērā relatīvi semos sliekšņus eh, tirdzniecības apjomiem, rodas risks, ka gala beigās šie instrumenti varētu tikt traktēt kā likvīdi. Nelikvīdie instrumenti varētu traktēt kā likvīdie, un līdz ar to rodas jautājums, vai šī robeža vērtība tomēr nav pārāk zema. Un kā jūs vispār nonācāt pie šīs vērtības? Un tālāk, ko vēl vēlos pieminēt, eh, piekļuvis, piekļuvis jautājums tirgumu, un, zināms, bāžas, ka jūs priekšlikums par tā saucamo netingu, uh, un ekonomiski līdzvērtīgiem derivatīviem gluži neatbilst pirmā līmeņa derivātiem. Un nu, pastāv risks uh, tirgus infrastruktūrai un sistēmiski riski attiecīgi šai sakarā. Un uh, runāt par pirmo līmeni, šo te netingu, uh, ekonomiski līdzvērtīgiem līdz, kontraktiem, tiem jābūt izņēmumiem. Un tos var piemērot vien tādi, ja tie nenovērt pie riska, ka tātad CCP sistēma varētu tikt apiet. Uh, Un vienlaikus ehm, vajadzētu uzman, uzmanīties no, tātad no tā, lai eh, šie finanšu instrumenti tiktu sakārtot pa klasēm, jo, manuprāt, eh, šāda mm, kopēja pieeja gluži, domāju, neatbilst pirmā līmeņa pieejai. Līdz ar to pastāv risks, ka atsevišķi finanšu instrumenti netiks traktēti konkrēti individuāli, katram tomēr būtu jābūt. Nu, lūk, eh, tad nesoties uz to, tātad Jūsu dokumentā runājot par uh, uh, normu nesavietojamību, par uh, tirsniecības plāsojumām un riskiem un lietībām, ko jūs norādījat, jūs varētu pakomentēt īsti cikāk šo jautājumu. Un es beidzot, ko vēlos pieminēt, nodokļu režīms, regulatīvie standarti runā par minimālajiem apmēriem par um, kvalitātes uzlabošanu, nosakot cenas atbilstoši pirmiem līmenim. Būtu jānosaka noteikti parametri katram finanšu instrumentam atsevišķi. Un tiesasības laikā tos varētu arī mainīt. Saistībā iepriekšējā teksta versiju decembrī jūs no šīs principālās, um, šajā principā pieeja nekas nav mainījies, jūs pats norādījāt, un es to esmu iepriekš arī pieminējis, ka Mums ir daudz eh, sūdzību par to, ka šī pieeja netiek vienādi piemērot visiem instrumentiem un tirsniecības platformām. Nu, piemēram, mums ir informācija, ka šāda pieeja tā sauktiem hibrīda tirsniecības modeļiem, ko izmanto mazākās Eiropas Savienības biežas, un tur ir liels īstenošanas grūtības šīm biežām, tātad šo tekstājas režīmu. Ne visur, visās tirsniecības platformās ir, ir um, viss kārtībā. Varbūt jūs varētu to pakomentēt kā konsultāciju dokumentā jūs grasāties ņemt vērā šos apsvērums. Paldies. Thank you. Paldies. Paldies eh, jums par, par nedaudzajiem eh, pieticīgi uzstāstījumiem jautājumiem nākamā kolēģi. Docis kundze, paldies, pateicos eh, referentam un referentam par sadarbību darbā pie šī dosiem. Paldies Reismai un komisijai par to, ka atnācāt, par to, ka smagi strādājat pie šiem jautājumiem. Mifid un divi un Mifi ir apspriest vairākās sesijās, un tādēļ es ķeršos eh, vēstim pie ragiem. Ir divas svarīgākās jomas, par ko man ir bāžas un jautājumi. Un nebūs te pārsteigts dzirdēt, eh, tātad, ka man ir direktīvas un, piemēram, paust eh, transportskatāmību un par priekšsētājiem mēģināšu izteikties īsi. Runājot par preču derivatīviem un pozīciju lemīšu režīmu, kā nu pat uh, to sacīja referents, tas ir viens no lielākajiem tādiem panākumiem, varbūt MIF ir divi. Viņš jau pamatot norādīja, kāda ir ties mērķis pie pielikt punktu spekulatīvai tirsniecībai derivatīviem, kas saistās ar pārtiks uh, produktiem. Mēs man nu pierosinām 25% slieksni un iesaktājība valsts iestādēm šo slieksni aiz augšu vai slēp 15%. Un kolēģis jau atzina, ka tur te ir zināmas problēmas, un uh, man arī ir zināmas bāžas, neskatoties uz viņu vārdiem. Esmu sniedz pamatojumu 25% um, bāzlīnijas izvēlēju ka Savienības preču un ķilčēju tiesniecības komiteja tur izvēlēsies, bet eh, CFTT tirgus uzraudzības komiteja veic analīzes plānu, kas uzrādīja to, ka pozīcija limits 25% līmenī krietni, krietni pārsniedz tos limitus, ko tiesniecības platformas jau tagad brīvprātīgā kārtā piemēro pašas. Daži tātad nedēļu kontaktiem 25% limits nozīmētu paaugstināt pastāvošo līmeni par vairāk kā 500% de facto. CFTC ziņojumā ir fakti no Siemi, ka brīvprātīgie pozīciju limiti ASV bežās ir mazāk kā 3% savas eh, eļai un 19% eh, apmēram um, varam un, eh, un nevienā pozīcijā nav tūl 25% pārsniegts to. Es sacīju, ka uzticās Taibals tiesājiem šeit uzsot zemāks pozīcija līmenis uz uh, svaigākiem likvidiem kontraktiem, līgumiem, to dzirdējām arī šodien. Bet tikai pagājušajā nedēļā bija viena saimā pirmos ziņojums par pozīciju limitiem Francijā, piemēram, un uh, rūdzu līgumiem, piemēram, kas ir ļoti likvīda prece. Francijas regulātori nosaka 38% atvērtās uh, likmes robežu, un tas ir viens no augstākajiem es uzsierosinātajiem iespējamiem limitiem kas it kā būtu rezervēts visnelikvidākajiem kontraktiem vai līgumiem. Paturot to prātā, neskatoties Meņķa kungs sacīt, man joprojām pastāv bažas, ka būtu loģiskāk, ja es tomēr samazinātu šo bāzes līniju līdz 10%, un jautājums, ja iestādēm tad paaugstinātu to tikai tādie, pilnīgi skaidrs, ka 10% slieksnes nāks par, labu, par sliktu preces likvidātei. Bet arī papildus um, kriterijus pie, pieminu un septiņiem kriterijiem pirmajā līmenī. MCA, būtu jāņem vērā to izslēgts, nosakot pozīciju limits, lai aizvien skaidrāk tiktu noteikti tas, ka tomēr būtu jāmēģina pieturēties pēc iespējas zemāku pozīciju limitu. Spekulatīvā tirsniecība ar preču derivatīviem, vai tā ir saistīta ar kompānijas pamatu biznesu, vai tā ir uzņēmuma pamata darbība, Nu, te nav runa par hedžinga aktivitātēm, te ir runa par um, tīrām spekulācijām finanšu tirku. Hedžings neietilpst uh, šajos aprēķinos, tātad runājot par papildu pakalpojumiem. Sākotnējā priekšlikumā, kā es sapratu, nu, bija ļoti loģisks piedāvājums, un tas, ka šo pieteikumu varētu mainīt un kas varētu būtiski paaugstināt šīs pēkšņu vērtības, nu, izraisa bažas. Vēlos vaicāt, kādas, kāda, kāda ir pierādījuma esmu rīcībā, kas eh, jums likuši veikt iespējamās pārmaiņas šajā jomā. Un kā jūs eh, lēšat, cik daudz eh, uzņēmumu tad tiktu reģistrēt atbilstoši sākotnējiem priekšlikumam, un cik daudz firmām nāksies tad pārģistrēties atbilstoši jaunajām slēgšanas vērtībām. Un vispēcot, Labi, tāda pretrunīga joma, tātad pirms, pēc tirsniecības caurskatāmība, pre-post trade, jo sevišķi režīms, kas tiek apliecināts uz obligācijām. Klasifikācijas sistēma nepieciešama precīzāk. Jūs apstiprināt šodien. Ir dažādi viedokļi attiecībā uz to, vai šeit ieņemt tātad eh, tādu pieeja, ka vērtējam katru instrumentu atsevišķi vai pa klasēm. Nu, arī šeit es pieminojos Ferberga kunga eh, eh, viedoklim. Izvērtēt katru instrumentu atsevišķi būtu loģiskāk. Ja notiek regulāri kalibrēšana, ja, un emitētas eh, obligācijas tiek izvērtētas, un ja tas neuzliek nevienīgu slogu regulatoriem. Un kā Mečakungs jau sacīja, jā, droši vien, ka jebkurš no šiem komisāriem būtu precīzs, eh, paredzams un racionāls. Tādēļ vēlos pavaicāt esmai, vai ideja precizitāte varētu panākt, neredot eh, nevajadzīgu atšķirīgo slogu. Un, ja kad būs galīgs lēmums šajā jautājumā, es zinu, ka pie tā visai tajā visā esam interesēti mēs visi šeit. Kā rīkoties attiekties pret, pret uh, kompleksajām transakcijām? Jā, protams, jātiec atšķirīgi, bet tomēr uh, nevajadzētu radīt uh, deficītus un, un plaisas, kas ļautu likvīdos instrumentus pēc nelikvīdiem instrumentiem, tad tirgus ar pēdējiem tā, lai tie varētu pretendēt uz atlaidēm no caurskatāmības režīm. Un noslēgumā es sacīju vēl lūko, mēs tie divi mērķis bija vairot caurskatāmību kapitāla tirgos Un, protams, vēlēs mums jāpanāk kādu kompromisu starp uh, caurskatāmiem viens puses un likvidētāt no otrs. Vecapīra tirgu un domājot arī par kapitāla tirgus uh, savienību, nu tās būs ļoti sensitīvas, uh, jūtīgas diskusijas, kā komisija to saka arī savos komentāros. Bet man vēl sacīt esmē, ka mēģinot rast risinājumu šajā sarežģītajā situācijā, alaši, kad vien iespējams, uh, mēģināt tomēr vairāk aizvērst pie caurstāvības. Paldies! Thank you very much. Paldies! Man jāsaka, es pilnībā piekrītu. Es pilnībā atbalstu jūsu jautājumu par to, vai te tik eh, strauji būtu jāpalielina robežvērtības, runājot par atvesināto preču instrumentiem. Tagad, ka es viņu bērnu lūdzu. My remarks uh, restricted to a, a very small number of areas. Pēc priekšstādātāja es arī pievērsīšanos tikai nelielai jautājumu lokam, kā iepriekšējie divi runātāji teica iespējams nav pārsteidzoši, ka es sarunās ar esmu, um, ka obligāciju likviditāte ir uh, darba kārtības pats galvenais punkts, jo šis jautājums nav atrisināts. Kopš pagājušais mums bija viedokļa apmaiņa. Tika skatīts, ka likviditātes trūkums ietekmē obligāciju tirgu. Uh, Anglijas banka arī skatīja šo jautājumu ASV banka. Baidījās, ka varētu ietekmēties arī federālā likviditāte. Tā tad ir iespēja lielā mērā palielinājusies likviditāte obligācija tirgā, un tas vēl bija tirgu vēl pirms MIFID īstenošanas. Tātad normāli būtu, ka katrs uztrauktos par šiem tirgiem Eiropā, par likviditātes trūkumu. Tātad es biju priecīga saņemt esmu dokumentus, kurus pieminēja Markus Febers, un tur bija rakstīts, ka jūs izskatīsiet divas iespējamās pieejas Kofija un Ibija. Taču man ir bažas par to, ka, acīm redzot, mēnešiem ilgi jūs esat nopietni strādājuši, un tomēr esat, nesat uh, ņēmuši vērā, ko koplāmumu pieņēmumi ir lūguši. Mifira 2.1.73 pāns pieprasa, lai uh, pastāvīgi pārbaudātu, pārbaudītu pircējus un pārdevējus. Ir paredzēta definīcija pirms pārdošanas caurskatāmībai. Kofija pieejas labums ir tāds, ka obligācija likviditāte nemainītos ar ties īstenošanas laikā, pat tad, ja likviditāte laika gaitā mainītos. Tāpēc es vēros pavisam skaidri sacīt, cik es saprotu, otrajam līmenim ir uzdevums nodrošināt, ka tad, kad likviditāte laika, beigās, laika gaitā mainās, kā tas ir pat labam tirgos, tad izvēlētais režīms ir gana elastīgs, lai to atzītu. Ja nekofija, ne ībī to nevar panākt, tad es ierosinātu atgriezties atpakaļ pie baltās lapas un izskatīt pilnīgi jauns iespējas, lai izpildītu pirmā līmeņa mandātu. Esmu lūgus iesaistītajām pusēm, vairākām, man pastāstīt, kā tas ietekmētu nacionālās nacionāla obligācija tirgus, ja te izmanto tās robežvērtības, kas bija iepriekšējā plānā. Un viņi man minēja divas eirozonas nacionālas obligācija tirgus un divas ne eirozonas. Un tik piemērots 3 miljonu slieksnis. Tas būtu atbilstoši. Piemēram, Portugāles nacionālajā obligācija tirgā. Ja jūs piemērojat 2 miljonu uh, slieksni, tad viss visas obligācijas būtu likvīdas, tad, manuprāt, būtu ļoti sarežģīti to dabūt gatavu. Ja šis slieksnis tiktu paaugstināts uz 5 miljoniem, tad nozīmētu, ka tikai 20% no obligācijām būtu nelikvīdas. Un man šķiet, ka tas ar vien nav pietiekoši stabili, lai mums sniegt ideju par to, kas ir likvīds un kas nav. Ir veids, kā pārvarēt šo šēršļus, piemēram, ieteišanas laiks, taču es ceru, ka vasaru var izmantot, lai piedāvātu daudz efektīvāku, labāku caurskatāmīgs režīmu. Jo pašreizējie <clears throat> pasākumi, lai noteiktu likviditāti, ir pārāk neefektīvi. Ja likviditāte ir pat mazāka par 20%, tad man un citiem tas ir pie, pieņemāks un atdostoši pirmajām prasībām nekā um, prasība iekļaut pēc iespējas plašāku instrumentu loku. Tad atgriezīšos pie mazāk strīdīgiem jautājumiem varu piebilst Alde komentāram no iepriekšējās viedokļa apmaiņas, runājot par paklonas tirniecību. Un pie, aicinu juridisko dienestu izvairīties no tā, ka seks netiek ņemts vara. Vēlos arī pieminēt tirgus veidošanas noliešanos īpaši attiecībās zvežģītī sniedzējiem. Aicinu paskatīties uz misīcas 114. apsvērumu. Tur ir sacīt, ka nekas šai direktīvā nepieprasa, lai kompetentās iestādes apstiprinātu vai pārbaudītu rakstiskā nolīguma vienošanos starp ar investīciju firmu un regulēto tirgu, kam jāpiedalās tirgus veidošanas schēmā. No šī apsvēruma ir skaidrs, ka mēs nevēlamies, lai šie nolīgumi būtu pārāk preskriptīvi. <clears throat> Jāparedz arī papildu noteikumu, kuros ārkārtas gadījumā var firmas iziet. 17. pantā ir minēts, ka tam jāatbilst investīciju firmu riska menedžmenta praksē. Nebūtu saprātīgi pieprasīt, lai investīciju uzņēmums paliek tirgū, tad, kad viņu pašu uh, drošība tiek uh, apdraudēta. Runājot par citu tematu, ne visi vēlas vienoto konsolidēto Eiropas uh, nodokli. Es uzskatu, ka tas vienmēr nākt par labu investētājiem Eiropā, tāpēc esmu vīlusies, ka šis agregācijas standarts, par kur tagad runa, patiesībā mēģina ierosināt to, ka ir jāpiedāvā tikai dati, tad, ja tie tiek pieprasīti tirzniecības vietā. Bet citā pantā ir lūgts, lai esma nodrošinātu datu agregāciju sabiedrībai. Pēc pieprasījuma parasti nozīmē pēc nacionālās iest, kompetentās iestādes pieprasījuma, bet tekstā tas nav specificēts. Mēs atzīstam, ka agrāk mums ar vienu nav izdevies eh, piedāvāt konsolidētu risinājumu. Ja jūs neesat paredzējuši stabili atdalīt vienu lietu no otras, kas būtu sabiedrībai saprotams, tad man nav skaidrs, kā mēs varētu izvairīties no tām problēmām, kas mums jau ir vērts papīros. Tāpēc es vēlos, lai process būtu atdalīts, tai ļautu, ka konsolidācija uh, risinājumi Eiropā varētu tikt rasti. Paldies, Kora. Thank you, Chair. Uh, I... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu priecīga, ka ir iespēja apspriest savas bažas par MIFID divi, lī, ot, divi līmeņu pasākumiem. Vēlos arī pateikties ESMA komisija un visas viņa komandas par to, ka viņi ir šeit un par visu viņu smagi paveikto darbu. Es arī vēlos pievērsties sarskatāmības režimam nepērspapīra instrumentiem. Es atbalstu MIFID dzīvi centienus palielināt sarskatāmību ne vērtspapīra tirgos. Tāda caurskatāmība vajadzīga, taču tā ir jāievieš tādā veidā, lai neradītu papildus nevajadzīgus riskus, kas likviditāti mazinātu. Īpaši tas attiec uz kapitāla tirgu nepieciešamību pieaud palielināšanu Eiropā, to viss atzīst. Ir jābūt piesardzīgiem, ieviešot papildus caurskatāmīgi, jo īpaši pirms tirniecības posma. Ir jāparedz mehānismi, lai noteiktu instrumentu likviditāti, kas ir pēc iespējas precīzāks. Es augstu vērtēju esmas centienus labāk noteikti likvidos, nelikvidos instrumentus. Abāja un kafāja plus uh, pieejas ir uzlabojums uh, precīzuma ziņā norādot, kuras obligācijas likvīdas un kuras ne. To var uh, vērtēt pozitīvi, ir vēlams pārbaudīt, vai tas darbosies reālajā pasaulē pirms to ieviešam, bet, nu, pat pieejai būtu pēc iespējas precīzākai, tas nozīmē arī periodisku pielāgošanu. Aibāja pieeja. Un es piekrītu Marku Seberu sacītēm, arī Anna Līs tā izteicā. Mūsu skatījumā Ibaja pieeja ir pareizāk, ja tā pamatojas uz precīziem datiem, sākotnējām aplēsēm un Pārkalkulēšana notiek periodiski un regulāri īpaši korporatīvajām obligācijām ar izsākiem un mazākas likviditātes periodiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu precīzi tāds. Runājot par atvesinājumiem derivatīviem, es iestātos par precīzāku pieeju. Tāpēc uh, iestājas par sadalītāku struktūru, kas balstās uz klasēm, apakšklasēm un vēl apakšklasēm. Uh, kas pamatojas uz ikdienas tirzniecību un ikdienā apgrozīto summu. Te arī jāparedz uh, likmju instrumenti. Ir arī bāžas par uh, uz kādu pamatu šie kritēri izteikti, ir izvirzīti. Var palielināt uh, caurskatāmību pamazām, pakāpeniski 2017. gads, pirmais gads, nevar būt pamatots ar regulatoriem datiem. Pirmā kalkulācija var tikt veikta tikai 2018. gadā. Tas nozīmē, ka šī režīma pirmā, pirmajā darbības gadā būs riski. Mēs iesaistamies par konservatīvāku pieeju pirmajam gadam, runājot par izņēmumiem pirms tirzniecības posmam. Man ir jautājumi par caurskatāmību attiecībā uz kvotu sistēmu pieprasījumu. Mēs uzskatām, ka caurskatāmībai būtu jābūt veidotai no vispārējā apjoma aplēs un arī tajā brīdī, kad īstenošana ir iespējama. Es vēlos zināt, kā es marāžu caurskatāmības prasību šādām sistēmām. Un tās vēl bažas par pakotnes eh, transakciju skatīšanu īpaši saistībā ar juridiskajiem šēršļiem pirms pārdošanas posmā. Es aicinātu šādu veidu pakotnes transakciju skatīt atsevišķi, ja tas palīdzētu pārvarēt juridiskos ierobežojumus. Pavisam īsi komentāri vēl par citu tematu, proti preču derivatīvu, apliecināto preču instrumentu. Es vēlos, lai tiktu pielāgota definīcija vai arī būtu pakāpeniskāka pieeja tirgus daļas pārbaudē. Runājot par pozīciju robežvērtībām, eh, vēlos, lai e, netiktu nevajadzīgi atturēti iespējamie dalībnieki no piedalīšanās līgumā. Paldies. Thank you. Paldies, Fabio de Mazi. Thank you, Chair, whenever we spend some quality time. Paldies, kad vien kvalitatīvi pavadu laiku ar esmu, nu, tad man ir sajūta, ka ir jau daži punkti, kuriem jau es esmu gājis cauri. Tāpēc es ļoti atvainojos, ja te skanējuši kā tāda veca plate, kas atkārtojas, bet, nu, tas saistīts ar dažiem apšaub, dažām apšaubāmām darba metodēm, ko piloto esmu. Man ar vienu ir bažas par pašreizējo esmas priekšlikumu attiecībā uz preču derivatīviem. Daudzi deputāti jau ir kritizējuši šo priekšlikumu un uzlabojumu nav redz, tagad redzami. Ir arī redzams, eh, ka tādas izmaiņas nav salīdzināmas ar iepriekšējiem esmas dokumentiem. Un arī MIFID ir pamats pašām. Esmas priekšlikumi atlaban eh, neatrisin problēmu ar robežu vērtību 25% un arī slieksnis nacionālajām kompetentām iestādām 15%. Tas patiesībā mm, nepalīdzēs izvairīties no tirgus skrupļojumiem, tas ir pārāk dāsni. Mm, nelikvīdiem tirgiem ir vēl apšaubāmāk tā situācija. Tas ir mazāk par 15%. Esma piedāvā uh, pamatoties uz, uh, uz uh, aizdevumu likmi, uz procentiem, nevis uz reālo apgrozījumu. Patiesībā tas tikai veicina spekulāciju, runājot par, nelikvi, par likvidiem kontraktiem, mēs piekrītam principam. Uh, taču absolūtais liekas neatbilst mērķim, un mēs uzskatām, ka patiesībā tam būtu jābalstās uz tiem tirgiem, kas, eh, kuru līmenis ir zem pielāgojumā līmeņa. Un te ir arī pretruns ar pirmo līmeni, tad, ja notiek eh, visapturoši izmaiņas līgumā. Runājot par papildu aktivitātes testiem vēl ar vienu ir gana daudz trūkumu un neatainojot pirmā līmeņa prasības. Ja vairāk par 50% tirzniecības ir spekulatīva, tas nozīmē, ka nu, paliek 20% specifiskā līmeņa. Un ja tirzniecība ir 50% apjomā spekulatīva, tad uh, var tā būt, ka ir 50% tirdzniecība ar, ar konkrēto preci un vēl ar vienu attiec izņēmums uz šo uzņēmumu. Tas ir viss, ko šodien var teikt, un es ceru, ka man nebūs jāatkārtojas vēl turpmāk. Paldies. Thank you, Sven Giggle. Paldies, Sven Giggle. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos atgriezties pie sākotnējiem komentāriem, kurus izteica Stīvens Mejors un arī komisija un vairāki kolēģi par mūsu darba attiecībām. Protams, ka šie MIFID standarti ir ļoti nozīmīgi. Tāpēc mēs pievēršam tam īpašu uzmanību, bet patiesībā runa ir par vispārējākiem jautājumiem, kā risināt šos jautājumus mums komitejā un arī citviet. Tātad vispirms koment, pozitīvs komentārs, protams, ka šeit mēs eh, saņemam eh, priekšlikums eh, un varam diskutēt par priekšlikumiem, bet tad, kad runājam par BRRD, tad mēs gal galā diskutējam pēc tam, kad priekšlikums, par priekšlikumu jau ir pieņemts lēmums EBA. Tātad te mēs esam tādā kā agrīnākā stadijā. Tas ir svarīgi. No otras puses, man joprojām šķiet nepieņemam tas, ka mēs izsakam komentārus, bet mēs nevaram saņemt atjaunātu informāciju pēc tam, kad saņemam sākotnējo standartu versiju, jo vēlākā posmā tiek ieviestas izmaiņas, tagad ir juridiskās eh, skaidrošanas procedūra, un mēs nevaram saņemt šos atjaunātos dokumentus, lai gan uh, dalībvalstis, tā kā tās sazinās ar savām iestādēm, kas ir esma dalībnieces, var piekļūt šiem tekstiem. Un dažas uh, no valstīm diezgan plaši uh, izplat šos dokumentus uh, dažādām interešu grupām, un man tagad ir jāsinā, jāsazinās ar šīm interešu grupām, lai iegūtu savā rīcībā šos dokumentus. Tātad tas nav pieņemam, ka šāda attieksme pret parlamentu tas ir jāatrisina. Un vienkārši atsauce uz neatkarības principu nav pietiekama, lai pamatotu šādu eh, nevienlīdzīgu attieksmi. Es domāju, ka vajadzētu būt parastai praksēji, ka šis parlaments var uh, saņemt šo dokumentu projektu dažādos eh, posmus. Nu, te nav runa tikai un vienīgi par esmu, par visiem trim. Un arī komisijas vēlētos, lai jūs atgrieztos pie demokrātijas principiem, jo pretējā gadījumā mēs iegūstam absurds rezultātus. Tas mans pirmais komentārs. Šis parlaments ir pietiekami spēcīgs, lai tā balss tiktu sadzirdēta un uh, garantētu, ka likumdošanas procedūrā mēs piekļūstam dokumentiem, kur mums ir nepieciešama, lai darītu savu darbu. Tālāk par specifiskiem noteikumiem. Vispirms par uh, tiksais režīmiem. Vispirms jāsaka, ka mūs tas uh, um, apmierina, bet mēs nesaprotam, kāpēc nekapitāls tiek izslēgts. Mēs vēlētos labāk saprast to, uzzināt pamatojumu šim īpašajam uh, režīmam ITF gadījumā. Mēs jau īpaši nesaprotam, kā tas darbosies šis ITF režīms, ja daži no vērtspapīriem, kas ir pamatā, patiesībā būtu pelnējuši attieksmi kā likvīdāki instrumenti. Tātad, kuri, instru, kuri standarti tiek piemēroti ETF? Un visbeidzot, mēs piekrītam tam, ka ir nepamatots izņēmums attiecībā uh, uz systemic internalizers un ko varētu radīt, darīt, lai nodrošinātu vienādus uh, uh, spēles noteikumus tad, kad nav šīs te uh, pirmā līmeņa uh, prasības izpildīts. Tālāk par atvesināto preču instrumentiem un attieksmi pret tiem daudz komentāru jau izskanēja. Vispirms jāsaka, mēs neesam pārliecināti par to, ka ir jāpāriet no šīs pieejas, kas paredz non-spot instruments, kas var novest pie pozīcijas robežvērtība inflācijas, proti, ka spekulatīvākas pozīcijas tiek atvērts, jo augstāk šī pozīcija kļūst. Vai jūs varētu paskaidrot, uh, kāda loģika, kas ir pamatā šādai pieejai? Un šie 25% ar uh, uh, rubi, ar variāciju plus 5, mīnus 15%, par to mēs jau runājam iepriekš. Ja tā vietā esmu plāno grozīt eh, šo te eh, pieeju, kas būtu vēl plašāk, tad eh, limitu vērtībai būtu jābūt mazākai nekā tai, par kur mēs runājām decembrī, kur robežu vērtības um, bija noteikts tādas, kādas tās bija. Tātad, uh, sākotnēji bija režīms, kas bija paredzēts citai sistēmai. Tas attiecīgi būtu jāpiemēro, tāpēc es vēlētos saprast, uh, kā jums izdevās mainīt šo režīmu pēc tam, kad jūs mainījāt uh, šo pieeju. Mēs uzskatām, ka tie, uh, tās robežvērtības, kas ir noteikts, pat lai ne mm, pārāk augstas, ASV režīms ir daudz striktāks nekā mūsu paredzētais režīms, un tas attiecināms ne tikai uz likvīdākajiem līgumiem, bet diezgan plašu līgumu klāstu. ASV gadījumā 25% šķiet ir augstākā sliekšņa vērtība spotman, tā vietā, lai tā būtu uh, bāzes vērtība. Mēs arī uzskatām, ka, lai to visu varētu salīdzināt, tad ir nepieciešams definēt Uh, deliverable supply, jo pretējā gadījumā dažādās nacionālās uh, iestādes varētu piemērot atšķirīgas definīcijas, kas novest pie uh, dažādām robežu vērtībām viena veida līgumiem. Ekonomiskās ekvivalences uh, ETS, mūsuprāt, nav uh, pareizs, jo Ja runa ir par riski ierobežošanu, tad eh, te rezultāts nevar, nebūs tik skaidrs. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc izvēlējāties tieši tādu eh, pieeju? Tālāk, kas attiecas uz atvērtajām interesēm, mēs pieprasījām esmai sniegt pierādījums tam, kas atbalstītu eh, šo spotmanu pieeju Eiropas parlamenta sarunvedēju komanda nav saņēmusi attiecīgo uh, dokumentu ar attiecīgiem pierādījumiem. Vai jūs varētu to uh, mums sniegt, vai varbūt šie dokumenti ir nosūtīti, bet mēs tos neesam saņēmuši? Mēs uzskatām, ka esmai būtu jāsniedz uh, vairāk skaidrojumu par to, kā kompetentajām iestādēm būtu uh, jāizvērtē uh, šī sistēma, kas ir paredzēta robežvērtību noteikšanai. ESMA uh, nav sniegus pietiekam detalizētu informāciju par šo jautājumu, vai jūs varētu sniegt vairāk detalizētas informācijas par šo jautājumu. Paldies, un es ceru, ka ESMA un komisija būs pietiekami uh, eh, prātīgas, uh, lai saprastu, ka um, te nav runa par to, ka nav iespējams iepriecināt visas iesaistītās puses, bet ir jāsaprot, ka plašākai sabiedrībai šis ir pārbaudījums vai um, gal galā mēs ar šo savu likumdošanu nogalināsim iniciatīvu kā tādu pašā saknē. Tas viss radīs tikai neizpratni par Eiropas uh, lēmumu pieņemšanu un uh, noteikumiem vienotajā tirgū. Te tik tiešām ir ieinteresēta plašāka sabiedrība. Pat uh, bankas nenosūtīja tik daudz ēpastu un jautājumu kā tas ir bijis šajā jautājumā. Tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Pat ja viņi nedodas pie jums uz Parīzi vai Briseli, paturiet prātā, ka mums eh, šis jautājums tik tiešām ir ļoti svarīgs un sabiedrībai kopumā tas ir svarīgs. Lielas paldies, Sven! Tagad es vēlētos, nu, turpināšu angliski, saka priekšsēdētājs, es vēlētos uh, dot vārdu esmai um, īsai atbildēji kā MIFID references, protams, labprāt reaģētu, bet eh, tā kā es kā priekšsēdētājs tagad zinu, ka mums ir vēl viens svarīgs jautājums eh, jāizskat, tad vārds tagad jums, Stīven, jums vārds. Paldies, es centīšos rast eh, pareizo līdzsvaru, lai gan tas, protams, nebūs vienkārši, jo bija ļoti daudz komentāru un priekšlikumu par mūsu darbu otrajā līmenī. Es sākšu un pēc tam došu vārdu varbūt kolēģim Panaventūras kungam. Vispirms daži komentāri. Vispirms jau vēlos uzsvērt, ka ir ļoti vērtīgi uzklausīt jūsu atbildes reakciju viedokli par darbu otrajā līmenī, un mēs noteikti um, dalīsimies šajā informācijā ar uzraudzības padomu, lai varētu to ņemt vērā finalizējot darbu un pieņemot galu lēmumu. Septembrī. Vispirms vēlos pievērsties jautājumam par uh, papildu pakalpojumu testu un kāpēc um, mēs uh, atsakamies no, no kapitāla bāzes izmantošana. Ja mēs izmantojam kapitālu, lai uh, novērtētu darbības apjomu, tad kapitāla tests nav pareizā pieeja. Mēs uzskatām, ka tā ir diezgan problemātiska. Tas nav saistīts ar specifiskām aktivitātēm, un šī iemesla dēļ mēs to vairs neizmantojam. Un mēs uzskatām, ka tas ir saskaņā ar pirmo līmeni. Otrs iemesls, kāpēc mēs mainījām procentus, tāpēc, ka mūsu rīcībā nonāca uh, labāki dati par to, kā mūsu priekšlikums darbosies, uz ko teiksies šie testi, un uz cik daudzām firmām tas attieksies, kam būs nepieciešams licences, tāpēc arī piemērojam šos procentus. Un nosakot šos procentus, mēs ņemam vērā, kur eh, tirgi ir koncentrētāki nekā citi. Tātad ir atšķirības atkarībā no tā, par kādu nozari ir runa. Un kāpēc mēs to darījām? Tāpēc, ka mēs redzam, dažos tirgos ir ļoti daudz spēlētāju, citos tirgos ir ļoti neliels skaits spēlētāju par kofija un ibija pieeju. Te bija ļoti daudz komentāru. Vēlos uzsvērt, ka par to mēs joprojām diskutējam padomē. Abas pieejas tiek apsvērtas atkarībā no tā, cik labi tās var attiecināt uz attiecīgajām vērtspapīru klasēm, mēs ļausim regulatoriem gal galā pieņemt lēmumu, jo mēs, mūsu resursi ir ierobežoti, Mēs eh, skaidri dzirdējām jūsu bažas par to, ka testam ir jābūt precīzam un ka tam ir jāgarantē, ka mēs notveram pareizos. Un tas uh, drīzāk nozīmē, ka mums ir jānosliedz par labu IBIA pieejai, bet no otras puses te ir runa par plašāku kritēriju kopumu, kas ir jānosaka, tāpat runa ir par resursu intensitāti, bet ir arī vairākas iesaistītās puses, kas ir uzsverušas, ka svarīga ir sistēma stabilitāte. IBIA mainīsies ik pēc trim mēnešiem, un ikreiz būs atkal no jauna jāizvērtē, vai tie ir likvīdi vai nav likvīdi. Kopumā es vēlētos teikt, Neatkarīgi no tā, kādu testu mēs izraudzīsimies, vairāki instrumenti, vairāk, vairākas obligācijas, kas tiks pakļautas um, likviditātes testam, to skaits būs diezgan neliels, ja mēs salīdzinām to ar 50 tūkstošiem. Runa ir par 50 tūkstošiem apmēram Eiropas Savienībā, un neatkarīgi no tā, kādu testu mēs izmantošam, runa ir par 2300 tūkstošu obligācijām, kuras eh, tiks atzītas par likvīdām. Protams, ka dažām obligācijām ir jāatbilst caurskatāmības eh, prasībām un tās ir jādeklarē kā likvīdas, eh, un MIFID eh, mērķis ir nodrošināt lielāku caurskatāmību obligāciju tirgu, un mēs raugamies arī uz tādiem jautājumiem kā likviditāte šajā tirgu. Protams, ka jūs eh, palīdzat lielāku caurskatāmību, cerot uzlabot tirgus funkcionēšanu. Tālāk par pozīciju robežvērtībām. Daži komentāri. Protams, mēs ņemsim vērā jūsu komentāru šajā jomā, un es Eh, redzu arī, ka mums ir jāparaugās uz saikni ar to, kā mēs izskatīsim, paša, izvērtēsim pašreizējo sistēmu. Mums nevajadzētu salīdzināt uh, sevi pārāk daudz ar ASV, jo runa ir par apmēram 30 kontraktiem, kur ir pakļaut eh, pozīcija robežvērtībām ASV un pirmajā līmenī ir aprakstīts, ka tie būs apmēram tūkstots, varbūt 2000 instrumenti, kas tiks pakļauti pozīciju robežvērtībām. Tas nozīmē, ka būs ļoti dažādu instrumentu, ļoti dažādi instrumenti, kas tiek pakļaut šīm prasībām, un te būs ļoti milzīgas atšķirības. Protams, ka ESMA Tas nebūs Eiropas līmeņa lēmums, tas būs nacionālais lēmums, bet vienlaiks mēs izmantosim savu kompetenci un viedokli, lai nodrošinātu to, ka tas tiek īstenots pēc iespējas konsekventāk, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāparaugās uz to, vai mēs esam pareizi eh, kalibrējuši savu pieeju. Tālāk par pakotnes, pakotņu tirdzniecību. Mēs piekrītam, ka um, juridiskā uh, sarežģītība noved pie tā, ka ir grūti risināt šos jautājumus, kas attiec uz pirms tirniecības caurskatāmību. Te varētu rasties problēmas ar mūsu pilnvarām. Mēs nevarēsim piedāvāt risinājumus. Mēs raugāmies uz to joprojām no juridiskā viedokļa, kādas varētu būt mūsu pilnvaras šajā jomā, bet mēs pilnīgi apzināmies, cik svarīga ir šī pakotņa tirzniecība un ka jūs vēlētos režīmu, kas būtu specifiski paredzēts šai jomai. Bet vienlaiks ir jāuzsver, ka te ir jautājums par juridiskajām kompetencēm. Tālāk datu segregācija un par to, ka ir jābūt prasībai. Mēs varētu to skaidrot uh, sīkāk, vai prasība attiecas uz visu. Tātad tā nav prasība tikai un vienīgi no nacionālās iestādes vai regulātora, bet ka tas varētu būt ik viens investors, eh, ik viens lietotājs. Un tad šī informācija ir jāsniedz. To mēs vēl skaidrosim. Un visbeidzot par mm, procesu jautājumiem. Jau atkal vēlos uzsvērt, kā jau teicu ievadrunā, mēs cenšamies eh, darboties pēc iespējas caurskatāmāk, tad, kad darām savu darbu. Mēs esam publicējuši vairāk nekā 15 tūkstošus, šķiet, ka Febra kungs arī uz to atsaucās, vairāk nekā 15 tūkstošu lapušu, gan diskusiju dokumentus, gan konsultāciju dokumentus, vairāk nekā 800 iesaistītās puses ir vērstušās pie mums, un ir bijušas sešas uh, sanāksmes ar eh, sarunu vedēju komandu arī no Ekon, un papildus tam mums vēl ir bijis bijušas arī divpusējas sarunas ar daudziem no jums. Par, standārt, par tehniskiem standartiem kā tādiem. Es domāju, ka mūsu pieeja ir saskaņā ar ESA regulu Mums ir jāsniedz jums informācija, bet vienlaikus, ja jūs paraugaties uz to, kā regulatīvais process attiecībās tehniskiem standartiem tiek paredzēts regulā, tad mēs uzskatām, ka tā ir piemērota pieeja, tā arī ir jādara. Vēlos uzsvērt, ka šie tehniski, tehniskie standarti te nav nekādu padoms lēmumu Tā versija, kas tika publiskot decembrī un janvarī, janvārī, bija versijas, par kurām vienojās padome. Pagaidām mums nav nekādu jaunu tehnisko standārtu, par kuriem būtu vienojusies padome. Fēberkungs arī atsaucās uz to, mēs cenšamies jūs informēt par pašreizējām diskusijām padomē un to, kādu virzienu uzņem mūsu darbs. Paldies! Bonaventūras kungs, vai es vēlētos ko papildināt? Jā, pavisam īsi par dažiem punktiem. Un varbūt, ka mēs varētu turpināt diskusējas divpusē, jo ir pārāk daudz jautājumu. Par tiksāsēs. Vai mēs aprobežamies ar ETD un akcijām, un te jau ir noteiktas eh, zināmas eh, prasības. Svinburns kundze uzdev jautājumu par market making agreements. Vai kompetentās iestādes varētu ko darīt? Mēs neparedzam nekādu rīcību no kompetentajām iestādēm. Protams, ka tirgus sabrukšanas gadījumā ir uh, vēlams to darīt, bet pagaidām tas nav paredzēts. Tālāk Gigaut kungs arī uzdeva jautājumu par tiksājas režīmiem un aktīviem, jeb aktīviem līdzīgiem instrumentiem. Tātad uh, vispirms ir pirmais līmenis, eh, protams, ka mēs cenšamies prioritizēt eh, resursus, strādāt pie ļoti liels pakotnes, kas ir mums uz galda, bet svarīgākais elektroniskā tirzniecība ar neaktīviem ir eh, salīdzinoši maz, tāpēc tiksājas režīma nepieciešamība nav uh, pamatota, bet publiskajās konsultācijās mēs jau teicām, ka grasāmies strādāt pie šī jautājuma turpmākas attīstīšanas, tad, kad uzsāksim darbu otrajā līmenī, un par deliverable supply un kā to izrēķināsim, aprēķināsim pie definīcijas mēs šobrīd strādājam. Uh, Tātad centīsimies novērst atšķirības starp uh, nacionāliem aplēsēm jau aprēķiniem. Paldies! Liels paldies! Uh, Bonaventūras kungā vai komisija vēlētos ko piebilst? Labi, tad liels paldies! Un, protams, rudenī pēc uh, vasaras pārtraukuma Tad, kad mums būs deleģēti akti un regulatīvie tehniskie standarti, tad sāksies mūsu mandāts un mēs risināsim visus šos jautājumus, kā mēs to jau darījām uh, kopā ar komisijas uh, sarunvedēju komandu. Šobrīd mēs izstrādājam arī vēstuli par visiem tiem jautājumiem, kas interesē mūs visus, un mēs vēlamies izteikt pieteikums, ieteikums par to, kā mēs izvērtēsim jūsu regulatīvos standārtus. Varbūt tas jums dos nedaudz argumentu, lai ko mainītu arī jūsu padomē, jo īpaši at, attiecībā uz atvasinātiem preču instrumentiem. Nu, pie tā strādāsim detalizētāk. Tagad otrs punkts e, - BRRD. Un te esam pamanījuši divus īpašus pasākumus sākotnēji regulatīvie standārti, skaitā standārti, mēs atsaucamies uz 52. pantu trešo punktu BRRD un tālāk izvērtēšanas kritēriju, lai noteiktu minimālās prati, prasības tā devētos emro. 42. 2. pants BRRD. Tagad sveicu šeit EBA pārstāvi un esmas pārstāvi un vārds jums abiem, lai sniegtu mums nelielu ievadu par šo jautājumu. Kurš vēl sākt? Komisija vai EBA? Komisija lūdzu. We start, Mr. Chairman. Thank you very much. Paldies, priekšstādātāji. Jūs zināt kontekstu un, un priekšvēsturi, te ir runa par vājām bankām bankām, kuras atrodas eh, sprūkās, eh, tā bija sastotā finanšu krīze, kāda ir secinājuma, ka ir nepieciešama šo banku sanācija, ir nepieciešams sadalīt zaudējumus starp kreditoriem un um, akcionāriem, nevis uh, nodokļu maksātājiem. Direktīvas transponēšanas gaita ir pilnīgi neapmierinoša. Komisija ir izsūtījusi 11 formālas vēstules dalību valstīm Nu, regulāri esam šo jautājumu uzrunājuši arī ekofīnu ministru vidū padomē. Tas patiešām viens jautājums. Operā, tātad BND operacionalizācija cits jautājums. Šeit dēļiet akti, šeit īstenošanas akti un 16 regulatīvie tehniskie standarti, kas ir jāievieš priekšsēdētāji, un tas ir jādara strauji. Esam gandrīz par šo iespēju apspriest eh, progresā jomā arī ar eh, referentu un ēnu referentiem parastajās sanāksmēs, bet arī. Uh, ekona sanāksmē šodien. Divi komentāri, ko jūs pieminējāt, kas mums ir īpašas bažas. Pirmkārt, tāda kontraktuālā izpirkšana atbildos ar PVD nav tik tehniskā izklausās, ir runa par eh, privātu līgumu pieprasīšanu, kuros ir klauzu atbilstoši, kuram kreditors eh, pieņem, ka viņam var nākties eh, piedalīties bankas izpirkšanā. Tā ir daļa no legislatīvā procesa prasībām. Tāpat arī pieprasām pēc iespējas plašāk darbības jomu, kādēļ Tātad, ka vienojamies par to, ka ir jābūt pietiekamai zaudējuma apsargāšanas kapacitātei bankā, ja nu, nu, mēs uzsākam tā sanāciju. Un tāpat ielogos vienamies par to, ka jāierobežo jebkuri izņēmumi no direktīvas samēršanas jomas. Un EBA jāsniedz iespēja izstrādāt tehniskos standārdus, lai noteiktu turpmāku tātad, papildus atbildību, kam varbūt nav nepieciešams līgumiski izpirkšana. EBA un um, uzteicam viņu darbu, viņu centību. Viņi ir veikuši arī konsultācijas ar sabiedrību. EBA iespējams, ka arī komentēs šo konsultāciju gaitu. Mēs saprotam, ka daudz nozars pārstāvi uzskata, ka būtu nepieciešama papildus izņēmuma, piemēram, atvesinātie instrumenti, tāpat arī uh, riskantās saistības, tāpat, uh, cik sapratu, EBA ir strikti uh, traktējusi savu mandātu atbilstoši EBRD Un grasās arī izstrādāt uh, jaunu tehnisko standārtu, kas joprojām pieprasīs uh, iespēju tomēr neizslēgt šīs, eh, šos īpašos līgumus un darbības jomas un paredzēt šo kontraktuālu izpirkšanas klauzulu, kas figurē šajos līgumus. Šobrīd esam apmierināti ar uh, EBA veikto darbu, ar viņu līdz šim vadīto procesu un arī viņu darba rezultātiem un secinājumiem šajā jautājumā. Tad nu nāk pie otrā jautājuma priekšsādētā, un jūs ziniet, ka, ja nu ir kāds, kas neieredz saīsinājumus, tad tas esmu es, NRL, minimālās prasības pašu fondiem un, uh, un uh, saistībām. Un šajā gadījumā es atsaucos uz šo akronīmu MRL, tāpēc, ka, nu, pilns nosaukums tāpat nav saprotams, tāpēc atsaucos kā uz MRL. Sāp institūcija procesā minēmies par to, ka pirmkārt bankām ir nepieciešams pietiekami liels, tā teikt, bufers, pietiekami liels šis MRL, garantīgi tātad fonds, lai tās eh, varētu pretendēt uz sanāciju. Mēs vienāmies ar to, ka MRL jāveido individuāli, ņemot vērā katras bankas īpatnības, un par to nebija nekāda domstarpība. Treškārt, mēs visi vienojāmies, ka sanācijas eh, iestādi, nosakot katras bankas MRL, ņem vērā visas bankas saistības, eh, kuras nepieciešams gadījumā varētu iesaistīt izpirkšanas procesā, tur nebija nekāda problēma, un EBA tehniskā standarta projektā tas viss arī ir iekļauts. Tā kā par to mums nekāda bažu nav, bet esmu interesēts dzirdēt, ko tad šī komiteja, ko jūs par to domājat. Tomēr ir divas tādas nianses, divas detaļas, ar ko mums ir tie juridiska rakstura tādas redakcijas problēmas. Tehniskā standarta projektā, ko mums nosūtīs EBA, un tā es tagad brīdiniem, ja, mēs Trialogos vienojāmies, ka nosakot harmonizētu MRL likmi, mēs nevēlamies. Tāpat arī mēs vienojāmies, ka tehniskie standarti un BRD kopumā, tad tur nevajadzētu izšķirt sistēmiski svarīgās bankas un nesistemātas. Tātad bankas, kuras nav sistēmiski tik svarīgas, trialogā mēs to apspriedām. Un tie ir vienīgie divi jautājumi, kur mūsuprāt, EBA sagatavotais teksts būtu nedaudz jāuzlabo, lai tas atbilst tam, par ko mēs panācām vienošanos starp institūciju procesā priekšsētāju. Nu, ar to arī šie piedeks no manas puses. Paldies. Thank you very much. Paldies. Adams Kungs, vai jums būtu kādi komentāri? Paldies un paldies komitejas locekļiem par šo iespēju jūs uzrunāt, par piesaistījumus par EBA darbu, DRD izstrāšanas procesā. Kā jūs zināt, direktīva uzteic eh, vēl vairākus jaunus pasākumus, eh, runājot par eh, tātad banku sanāciju un, un, un pārstruktūrēšanu, jaunās depozīta garantijas schēmas, pēc tam 14 mandātums tika piešķirts tātad standartu izstrādēju vadlīnijām un tādām tehniskajām konsultācijām komisijai. Tas pieprasīja arī um, zināmas izmaiņas. Tika noteikts, ka ir jāveic, jāveic sanācijas komiteja. Un, um, šis darbs ir iesācies, lai gan pilnībā transponēts, transponēts viss šajā pasaukumā nav, un visās iestādēs. Termiņš šiem mandātiem 12 mēneši pēc stāšanās spēkā bija termiņš pēc stāšanās spēkā. 3. jūlijā bija aizstāšana termiņam, un mēs arī izstrādājām diezgan tādu pamatīgu tehnisko standartu pakotni. Galējā formā esam to iesnieguši komisijai, apstiprināšanai, izskatīšanai kopā ar parlamentu un padomu. Nu, rezumēšu, kas tad tur figurē šajā pakotnē. Kādi ir svarīgākie tehniskie standarti šīs tēmas kontekstā. Pēdējā pakotnē tātad uh, eh, sanācijas koledžu darbošana skatīta, vienkāršot prasības attiecībā uz sanācijas plānošanu mazākām institūcijām. Un tad atbalsts viens grupas ietvaros. Vairāk citu veci standarts pārstrādāti. Nā, kā attīstībā sanācijas plānošana, banka atlapšanas plānošana, nu šeit visi šie produkti pieejami mūsu mājas lapā. Ir standarti, par kuriem runājam šodien. Svarīgi elementi attiecībā uz to, kā tas sanācijas iestādēm būtu jādarbojas, lai nodrošinātu, ka instrumenti ir ticami un efektīvi. Globāla līmenī turpinās darbs ar finanšu stabilitātes padomēm. Un uh, sanācijas. Uh, iestādes plānojot sanācijas tādā kopā ar uzņēmumiem. Mūsu mērķis, seba mērķis ir nodrošināt, lai šie kriteriji tiek visā Eiropas savienībā īstenoti efektīvi un proporcionāli. Es dot iespēju gūt tātad sanācijas iestādēm, gūt papildus instrumentus, gan nav par bāžu valstīm, kas ir banku unijā, gan nu kas nav. Kas tad ir šajos standartos? MREL standarts, tātad, lai institūcijām būtu adekvāta zaudējuma um, absorbēšanas kapacitāte, lai attiecīgi izteikšanas vai, vai citu sanācijas instrumentu ietekmi būtu pēc iespējas mēgāk. Bankām jābūt uh, um, um, maksātspējīgām, jāizmanto um, viss iespējamais, lai nosargātāji, nodokļu maksātāji naudu, viņam arī ir nepieciešams. Patriks jau sacīja, ka institūcijas ļoti daudzveidīgas, dažādas. Ne visi pakļauts šiem prasībām, tā nav tāda vienota fiksēta prasība, man arī jānosaka individuāli, ņemot vērā katras bankas īpatnības. Un šī individuālā pieeja jānodrošina, ka katrai institūcijai, bankai, MRL ir pietiekams, eh, lai ir sanācijas plāns, lai kāds nebūtu šai bankā vai, vai uzņēmumam būtu īstenojums. EBA darbiņš šajā kontekstā ir konkrētizēt šos kritērijus, kas figurē direktīvā, noteikt, ka tas ir panākums konsekventi. Un vēlos izcelt vairākus komentārus mūsu vispārīgā pieejā šeit. Mūsu pirmā prioritāte ir uh, izcelt saikni starp um, to, kā jānosaka MRL, um, un, protams, lai varētu tikt apsarbēt zaudējumu, un kāds ir kapitāla prasības attiecībā uz institūciju, kurām, protams, arī ir līdzīgs um, mērķis. Jānosaka skaidrs sātvars, tāpēc, kuram notiek konsultācijas un sadarbības starp sanācijas iestādēm un bankas uzraugiem, ko pieprasa EBRD, tātad kāds viss notiks. Otkārt, runājot par sanācijas plānu īstenošanu. Jāstāds, mm, kas netiks likvidētas pēc, pēc bankrotēšanas, tās būs jārekapitalizē. Lokāla sanācijas iestāde. Nu, tā jāpaļaujas uz uzraudzības izvērtējumu, kāda būs zaudējuma, kāds kapitāls būs nepieciešams bankai pēc sanācijas. Kopā šie pasākumi kopā ar ietekmi pielāgot MRL uh, atbilstoši sanācijas plāna prasībām, nu, nozīmē to, ka bankām, kuras nav tik riskantas, vienkāršākas, kuras vienkāršāk uh, glābt, uh, tur arī šiem MRL prasības būs nedaudz relaksētāks. Un patiksies atsīk, tur būtu dažādi standarti, tur nepieciešami, protams, reakcija no, no patērētājiem, kādi ir procenti nepieciešami iz, iz, izpirkšanai, kādi priekšnoteikumi. Uh, šajā direktīvās, ko norādīja Pātrieks, tāpat arī citi jautājumi, kas izkristalizēs konsultāciju procesā. Pirmā līmeņa teksta kritērija, kā tie ņem vērā iemaksas no depozīta garantijas schēmas, no skurtiem ir. Un dažs cits korekcijas tekstā, lai to visu apspoguļot. Un Patriks sasniedz gan labu Kopsaukam par otro standārtu, kur mēģinam nodrošināt sanācijas un um, izpriekšanas um, mm, pilnvaras uh, būtu visiem dalībniekiem. ASV, piemēram, tātad uh, noteikti nu, pasākumi, kas piešķir pilnvaras uh, atbildīgām iestādēm. Mums jānodrošina, lai mūsu instrumenti tiktu atzīti gan Amerikā, gan Šveicē, piemēram. Nu, ar to arī laikam pietiks Vācijas priekšsētāji. Paldies! Lūdzam, tūks paliek desmit minūtes ilgāk, cerams, ka tas būtu iespējams. Dod vārdu mūsu referentam. Tekmērks kundze. Un, Hermā, kam? Paldies un paldies par šo prezentāciju. Jā, tiešām, diezgan plašs jautājumu loks ir apskatīts. Nu, ceru, ka būs FC apspriest šos jautājumus ar komisiju pirms attiecīgais tālākais tiesību akts ir izstrādāts un, un laists klajā. Jāpanāk konsekvences, saskaņotības starp PBD e tiesībām un tīlēku. E tiesību aktiem. Nu, mums ir nāk raugoties ārkārtīgi svarīgi pieturēties pie tā, ka, ka e, runājot par banku izpirkšanu, kreditoriem ir jāpiedalās. Nu, skatīsimies, jāatīsimies, lai tas tā arī tiktu nodrošināts. Runājot par kādu plašāku raksturu jautājumu, proti, dažādi standarti un vārdlīnijas attiecībā uz sanācijas plāniem, uz grupu finansiālo atbalstu un izņēmumiem no kontraktuālās eh, kontraktuālām prasībām un kā tad izpirkšana notiek. Zinu, ka komisija vēlas to visu apvienot, un līdz ar to eh, vēl jau svarīgāk ir tas, lai mēs saulēcīgi varētu iemest aci šos priekšlikumus kopā ar sarunu komandu un padiskutēt, ko kas tad ir pieņemams un kas nav, jo nu, nebūtu galīgi vajag jāsaka, nē, šādam pasākumu komplektam. Tikai tādēļ, ka tur varbūt ir viena eh, vai divas eh, problēmas, kuras mēs nevaram atbalstīt. Es tiešām eh, ne, nepacietību gaidu un ceru, ka mums būs labas diskusijas par būtību, tad, kad sanāksim kopā pēc vasaras atvaļinājuma, kurš sāksies jau nu pavisam drīz. Bet pozitīvi esmu vērtējuši darbu, esam gandarīti un kopumā Un vēl mēs tam esam pie pirmā līmeņa likumdošanas, par ko esam lēmuši. Paldies, Gonāri! Līdz ar arī SND vārdā kā pirmā N referents. Paldies! Un pateicās par uh, to, ka ieradāties, par jūsu sniegto informāciju. Atvainojos, ka nedaudz aizkavējos, te varbūt visu, ko jūs sacījāt, eh, sešu komisiju, ko sacīju, nedzirdēju. Atvainojos, ja nu tad. Uh, kaut kas jau ir izskanējis, un es eh, lieku, tas jau eh, ir noticis. Bet, eh, nu, pirmais jautājums man lūkāts. Tāpat ir vecā pazīstamā problēma starpība atšķirības starp tīlāko un MRL. Tvērumu jautājums, minimālo prasību jautājums, prasību hierarhijas jautājums, dažādi instrumenti un tā tālāk. Ja jūs varat nedaudz paskaidrot, varbūt sīkāk, kā tad šie, tie, šie tiesību akti tiek stumināti un kā jūs mēģināsiet savietot to prasības. Un tāpat arī saistās ar šo jautājumu saistīts kāds cits jautājums, proti. Kā jūs skatāties noteikti laibās klientiem risinājumiem attiecībā uz tādu vecu parādu risināšanu un, un prasību hierarhiju? Vai jūs redzat kādu vispārinātu tādu, tādu universālu risinājumu šiem jautājumiem? Un nu, vēl. Kā jūs attiecies pret dažādām manevru iespējām, kas ir kompetentajām iestādēm, definējot kapitāla pieteikamību un ne automātisko um, tātad atbildības uh, izslēgšanu, kā arī sanācijas plāna ietekmi uz, uh, uz visu šo hierarhiju? Runāju par to, ka, lai garantētu ka vienādam riska līmenim attiecīgā biznesa modelī nu, būtu jāpieprasa arī uh, attiecīgi tā, nezinu, tas pats MRL līmenis, teiksim, un komisija vēl stāvēcāts tas, ka MRL būtu jānosaka tā, lai mēs varētu izvairīties no DJS iemaksām. Ja kāda institūcija bankrotē nonāk nu, sprukos, un ja tā rezultātā ir sistēmiska, ka to izraisīs sistēmiska krīze, nu, tad DGS vajadzētu izmantot, lai sniegtu atbalstu, un sniegtu tādu atbalstu, kam tas ir domāts. Tā to vajadzētu varētu izmantot, un kā mēs no tā varam izvairīties? Un kādas ir savietojums ar uh, jūs nākotnes skatījumu uz to, ka dažādās vairākās fāzēs varētu izveidot šo banku savienības trešo pīlāru. Un pēdējais jautājums man lūkāts. Vairāk no mums uh, grasās doties uz ASV nākamnedēļ. Ņemot vērā to, ka tomēr abām ap, apus uh, okeānam mums būtu jāņem līdzīgi nostāja, ko jūs tad ierosināt, kāda būtu jūsu ieteikuma attiecībā uz uh, to, kas mums algācija būtu jāliek galdā amerikāņiem. Runājot par šiem ekvivalentiem pasākumiem, uh, ekvivalentiem instrumentiem ASV pusē, tātad attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kas viņus interesē. Paldies! Thank you very much, Elīze. Paldies, Elīze, un tagad došu vārdu Pietrīksē eh, Stog no visiem. Auch einige Anmerkungen. Paldies arī. Man ir daži uh, komentāri par. Par 55. pantu pirmo mm, punktu dalībvalstīm ir jānosaka um, tas, lai tiktu izmantots tikai šis pašlīdzekļu um, izpirkšanas instruments. Tas nozīmē, ka mums ir pavisam atšķirīgas prasības attiecībā uz saistībām. Ir dažas obligācijas, eh, kas ir nepieciešams, bet kas praksē gal galā, uz kurām praksē gal galā neatiec šis bail-in. Jo īpaši tad, ja mums ir jācenšas izvairīties no tāda kā inficēšanās efekta. Es vēlētos norādīt arī uz to, kādas ir praktiskās grūtības, ar kurām saskaras banku iestādes tad, kad tām ir jāizpild 55. pānta pirmais punkts un uh, Eh, jāizpilda BRD prasības. Ir iespējams nevest papildus eh, sarunas, tas nozīmē, ka, ka mm, izmaksas ir pārlieku augstas un tāpēc šīm prasībām, mm, tāpēc eh, šīs prasības ir jāpatur spēkā. Tātad, kur ir tie līgumi, kas varēs izmantot izņēmumu? kas attiec uz RTS projektu un 58. pantu, es vēlētos zināt par 5. punktu, kas attiec uz sistēmiskā riska līmeni. Mēs varam sagaidīt, ka dažas iestādes varbūt būs uh, spiestas pakļaut riskam līdz pat 8% savas bilants. Tas nozīmē, ka rodas jautājums, vai šī sistēma gal galā nerada pretruns. Sanāk, ka iestādes pašas finansē šo fondu, bet viņas nevar izmantot šo fondu un Tāpēc būs jāizmanto citi resursi ar eh, palielinātu risku, tas nozīmē arī um, um, nodokļu maksātājiem. Es neredzu te nevienu uh, no Lība grupas, es nezinu, vai jūs, Sven, uzstāsieties Filipādā. Jā, es uzstāšos uh, aizstājot Filipu Lambertu. Viņš jau ir TZ, laimīgais Pēc tam man vēl ir trīs īsi komentāri par Latvijas, par minimālām prasībām paškapitālam, pašfinansējumu. Man pirmais jautājums ir tāds, vai ir paredzēta elastība ML apjomā, ja patiesībā mazāk par 8% glābšanas kapitāls ir paredzēts salīdzinājums ar bilanci. Kā šīs bankas tiek izmantotas, kā tās tiek finansētas? Lai tādā gadījumā mm, nebūtu jānodrošina, ka neviena no elastībām nevar novest pie tādas situācijas, ka mazāk par 8% ir glābjami. Vai ir pietiekoši daudz vadlīniju, lai to lietu padarītu drošu? Otrkārt, Jautājums ir tāds, sestajā pantā ir paredzēts, ka iemaksas DGS vai tas, ko jūs varat gaidīt no DGS, potenciālajai glābšanai vai pārstruktūrēšanai, šī summa ir jāņem vērā saskaņā ar pirmo līmeni. Taču šeit jūs to Eh, jāņem vērā, esat padarījuši par samazinājumu, kas nebija novērojams pirmajā līmenī. Tāpēc man rodas jautājums, vai tas novedīs pie nelabvēlīgām iniciatīvām, proti, ka institūcijas paļaus uz apusēju schēmu, nevis nodrošina to, ka ir pietiekoši daudz uh, pasīvu kapitālu. Un tā nav tā struktūra, kur mēs gribētu, ka katrai bankai ir šādas institūcijas. Mēs vēlamies, lai katrai bankai ir atbilstoša struktūra, lai nodrošinātu šādu nepieciešamo kapitālu. Un tad man vēl ir, ir pārsteigums par to, ka ATS ir paredzēta iespēja izstāties no astoņi procentu noteikumu glābšanas gadījumā. Un kas notiek? Tad, ja glābšanas plānā tiek pieņems, ka fonds netiek izmantots un šādos apstākļos 8% minimuma noteikums nav spēkā, no tā var izvairīties. Kas notiks, ja jebkurā gadījumā ir nepieciešama izmantot fondu reālā glābšanas situācijas, reālā glābšanas situācija. Tāds būtībā ir tas pats jautājums. Vai ir garantija tam, ka 8% no glābšanas kapitāla jābūt jau, un otrkārt iniciatīvas stimulu, ja jūs tiešām gribat potenciāli palīdzēt šeit. Liels paldies! Tagad došu vārdu citiem deputātiem. Un pēdējais dzīvais varonis vēl ir Lukas Bālsers. Paldies, priekšstādātāji. Pavisam īsti par MRL tēmu arī vēlos paust vairākus komentārus. Protams, runājot par tehniskajiem regulējuma standartiem, ko pieminēja Eba, tur ir paredzēts, ka kapitāla apjoms jāņem vērā reķinot MRL kvotas, un tas eh, man arī īsti neatbilst, tomēr, manuprāt, mūsu mēķim eh, veidot vienlīdzības spēles noteikumus, tātad kapitāla profila mm, ņemšana vērā tomēr var novest pie lielām nacionālām atšķirībām, jo nacionālām eh, attiecīgi uzsācīs sistēmas ir jānosaka, un telaka normas globālajiem tātad eh, instrumentiem, GCFIS, parasti šāda attiecīga izņēmuma, proti, atbilstoši FSB profilu noteikšana un uh, eh, MRL kvotu noteikšana ir uh, jā, jāreķina atsevišķi, nevis jākļauj pašā šajās kvotās, tāpēc man ir jautājums, ņemot vērā to, ko. Ka kapitāla profils netiek eh, ņemts vērā kvotā, tad kā jūs vēlaties nodrošināt to, lai prasības eiro, vispārīgās prasības eiro bankām būtu vienlīdzīgas? Jūs sevišķi ņemot vērā to, ka globālās, eh, globālajām bankām ir samērā stelāks pieejams. Un visbeidzot, eh, kā nodrošināt, lai Eiropai būtiska banka neatbilstu zemākām, teiksim, prasībām nekā ārzemju relevantā iebūtiskā banka vai komisija gatavoja priekšlikumu, stādīja sevi priekšlikumu, tomēr to nevajadzētu ņemt vērā. Lai tas tā kā nestapinātu atšķirības starp dalībvalstīm un trešajām valstīm. Nu, vispēc, Tensko regulējumu standārtu projekts mm, pārēsties gan liels, lielu elastīgumu sankcijas iestādēm, nosakot MRL apjomu, piemēram, Vajadzētu nu, proporcionālākus standartus tomēr pēc iespējas mazākiem izņēmumiem nacionālajām sanācijas iestādēm. Un nu, tādēļ labprāt uzzināt no komisijas, ko jūs domājat, kā tad šāda sanācijas tā, tādās, ja būs pieejami vairāk mazāk 8% no izpērkšanas masas. Jums uh, for short report. Paldies. Vārds Adam kungam īsai atbildēja, taču lūdzu ņemiet vērā, ka tulki būs mūsu rīcībā vēl tikai trīs minūtes. Labi, ja pateiks un es pabeigsim savu uzstāšanās trīs minūšu laikā, tad būs ļoti labi. Vairāk jautājumi izskanēja pirmkārt par uh, konsekvenci ar tīlak, un es esmu pārliecināts, ka arī komisija var pastāstīt par sarunu progresu šeit ziņā. Es runāšu par tehnis, mūsu mērķis tehniskajiem standartiem ir bijis nodrošināt to, ka šī SIP, kas ir SSD priekšlikuma atvērumā par tīlēk, nerada nekādas papildus spēkļu uh, šķēršļus uh, apvislošanas iestādēm. Nevajadzētu būt uh, divajām paralēlām prasībām ar tādu pašu mērķi. Un mēs uzskatām, ka visumā pieredze ietverts un tehniskie standarti ir konsekvence ar cilvēku galvenajos jautājumos. Mēs mēģinām atrisināt dažus vēl trūkums, kā cilvēka attiecas uz aktīviem un savukārt otram eh, viss uzsvars ir uz pasīviem. Ir vēl dažas kritiķi jautājumi, piemēram, buferi cilvēks, pret tiem attieksme ir atšķirīga nekā tā kas ir uh, pirmā līmeņa tekstā, un tomēr sanācijas iestādes var to ņemt vērā, nosakot savus robežu vērtības. Otrakārt, Balsa kungs jautāja, vai mēs ņemam vērā piegrips kalkulācijās, lai mēs nodrošinām godīgas spēles noteikumu, noteikumus visās dalībvalstīs. Mūsu peer group kapitāla līmeņus neesam skatījuši, ja jūs gribat nodrošināt tirgus uzticēšanos. Jūs baidījāties, ka tas var novest pie nacionālās sadrumstalotības, tāpēc uh, eh, globāli sistēmas svarīgās institūcijas ir izveidojušas vienotu kolēģu tīklu. Citos gadienos mēs nezinām, kā rīkoties, bet nu, drīzāk tas tomēr nebūtu nacionālā līmenī. Būtu vērams, ka te būtu, būtu vēlams, ka te būtu pārobežu režīmā līdzīgu struktūru veidojumu. Runājot par pakļautību un prasību hierarhiju, pirmkārt var sacīt, uh, ka mums patīk, ka dalībvalstis īsteno konkrētu progresu. Darbs um, prasīs daudz laika, paies daudz laika līdz tiks, uh, tas tiks noslēgts. Varbūt komisija par to vairāk gribēs runāt par to darbu, ko mēs arī īstenojam kopā, lai izvērtot, vai te varētu būt kaut kādas domstarpības, kaut kādas atšķirības eh, pārobežu režīmā, bet es priecīgs, ka dalībvalsts virzās šajā virzienā. Protams, ka vecākās obligācijas eh, cilvēk eh, priekšlikumā tiek skatīts atšķirīgā no jaunajiem relu. Bet, nu, būtībā bankas nosaka Eh, skaidrs prasības un MRL attiecas uz septiņiem tūkstošiem banku, līdz ar to katrai bankai ir jāskat, kā viņai izturas, un te ir arī nacionāls atšķirības. Runājot par MRL, TDF ieguldījumu, kā Gigolda kungs norādīja, tas ir viens no sešiem obligātiem kritērijiem, kam uh, atvesļošanas iestādēm, kas atvesļošanas iestādēm jāņem vērā. Nu, tas nav, ja viņi vēlas uh, pielāgot MRL līmeni, tad to var darīt, tas nav obligāti. Tas ir tad atkar, atkarīgs no ieguldījuma lieluma. Skaidrs, ka kāds uh, nemaksāšanas procesā palikt zaudētājos, bet bieži vien te ir runa par pavisam nelielu summu. Tātad viss ir būtībā skaidrs. Mēs arī pieprasām, lai sanācijas iestādēm būtu metodoloģija, kā tās izvērtē kopīgo risku, kādu varētu izraisīt šie pielāgojumi DGS. Bet, nu, vēl varētu specificēt to metodoloģiju, pie tā vēl jāpiestrādā. Pieejot pie 55. pānta standartiem vai tas ir praktiski saglabāt šo prasību. Daudzas iesaistītās puses mums šo jautājumu uzdevušas apspriedēs. Divas lietas var sacīt. Pirmkārt, process kārtot risini ir tāds. Ja tas e, neatbilst trešo valstu pasīviem, tad, e, tad iesaistās Hibādija e, 17. pants nu, tad bankas pašas var e, izvirzīt savas prioritātes, kā panākt, lai bankas būtu atvesļojums. Diemžēl mēs vēl neesam tajā situācijā, ka visas EIS bankas ir glābjams. Otrakārt, ir daudz vieglāk risināt šīs dokumentācijas problēmas, ja mums ir saskaņots e, spiediens no visām ES iestādēm. Un arī tad bankas rīkojas konsistentā veidā, konsekventi, un tas ir tāds process, ko var arī uh, izklāstīt mūsu līgumslēdzējiem trešās valstīs. Liels paldies! Un tagad Patrik, tev ir iespēja runāt līdz trijās minūtēs par šām lietām. The interpreters are looking very angry at me, so I shall uh, be extremely short. If everyone agrees to do everything in English, we can